10. Dear colleagues, godātie kolēģi, eh, izskatās, ka varam sākt darbu ar dažu minūšu nokavēšanos. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības apstiprināšana un pēc ēnu referentu lūguma un lai varētu veicināt uh, diskusijas darba grupās uh, paredzētais balsojums par uh, um, ģenētiski modificētiem organismiem, kas ir 14. punkts, ir atlikts uz 11. novembri. 18. un 19. garba kārtības punkts ir samainīti vietām, un ja jums nav iebildumi, tad varam apstiprināt darba kārtību ar šādiem grozījumiem. Otrais darba kārtības punkts - priekšsēdētāji paziņojumi. Pirm, pirmais paziņojums ir par Hailuku. Padu, padomi ir lūgusi um, atlikt uz janvāru pirmo plenāru sēdi padomas kopīgās nostājas uh, paziņošanu parlamentam. Sākotnēji tas bija paredzēts novembra sesijā. Iemesls ir tāds, ka uh, padome vēlētos, lai otrā lasījuma procedūra notiktu pilnībā Latvijas prezidentūras laikā. Uh, Eh, referents Torvalda kungs eh, nepiekrīta šīm priekšlikumam, bet konsultējoties ar ēnu referentiem, ir eh, tomēr nolēmts atbalstīt šo padomes lūgumu, lai veicinātu iestāžu sadarbības atmosfēru. Un šis uh, šī nostāja tiks paziņot 1. Eh, eh, janvāra plenārsēdē, pēc tam tiks izskatīts atzinums 22. janvārī un balsošana komitejā notiks 24. februārī un plenārsēdē ir paredzēts to izskatīt 2. aprīļa plenāra sesijā. Tagad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētā, esmu nedaudz vīlies, jo Eh, vakar. Tātad padomu paziņoja šo, eh, šo kavēšanos ar tādu iegānsku, it kā parlaments nesot gatavs, bet tas neatbilst patiesībai. Politiskā vienošanās padomē tika panākt 3. Jan, jūnijā pirms pieciem mēnešiem, un pēc tam viņi tagad vilcinās, un tas ir nepieņemami. Kā jau es paziņoju sākumā padome izsaka sādu lūgumu atlikt šo izskatīšanu, un šādu lūgumu izsaka padome, to jau es teicu. Paldies, otrs paziņojums. Nākošā mūsu komitejas sanāksme ir paredzēta pirmdien 10. novembrī pēcpusdienā un tā turpināsies 11. novembra rītā, lai varētu notikt Uh, balsojums par Rīsas kundzes uh, ziņojumu par uh, ģēmo un lai varētu notikt viedokļu apmaiņa ar jauno komisāru klimata un vidas jautājumos Kaņetes kungu. Tāpat jāpaziņo, ka ir paredzēta ārkārtas mūsu komitejas sanāksme pirmdien 24. novembrī no 19. līdz 22. Strasbūrā, lai balsot par Nikolsona kunga ziņojumu par jaunām, jauno pārtiku. Pēc e sanāksmes aplikācijas prezentācijas tika aptaujāti mūsu komitejas deputāti par to, vai viņi vēlas vēl saņemt dokumentus papīra versijā. E, rezultāts bija tāds, ka tikai trīs deputāti vēlējās saņemt šādus uh, dokumentus, un mēs uh, vēlamies būt līderi uh, šajā jomā. Uh, un uh, tika nolēmts atteikties no papīra dokumentiem parlamentā, un tā mūsu komiteja bija izlēmusi rīkoties jau no sasākuma paša sākuma. Bet šodien no 14. līdz 15. notiks um, uh, Uh, informācijas sanāksmi deputātiem, lai informētu viņus par to, kā izmantot e-sanāksme aplikāciju. Šodien tūkošana ir nodrošināta 21 valodā, izņemot igauņu un maltiešu valodu. Kā parasti ir pieejami dokumenti elektroniskā veidā e-sanāksmes aplikācijā, un šī sanāksme tiek pārraidīta internetā. Tagad paziņojums par 13. oktobru koordinātoru sanāksmi. Šis dokuments ir izplatīts elektroniski, ja nav nekādu iebildumu, tad varam uzskatīt to par apstiprinātu. Labi, ja nekādu iebildumu nav. For item uh, approval of uh, minutes of a meeting. Uh, Eh, tagad eh, iepriekšējās eh, sanāksmes protokols. Šī sanāksme notika 24. un 25. septembrī. Ja līdz sanāksmes beigām netiks saņemti iebildumi, uzskatīsim, ka šīs protokols ir apstiprināts. I have to add additional uh, Vēl papildu informācija komitejas deputātiem par uh, starp institūciju sarunām, kas joprojām turpinās. We have, uh, to give information. Mums ir jāsniedz informācija par uh, trialogu par CO2 emisiju kontroli un uzraudzību jūras transportā. Pirmais trialogs notika 15. oktobrī un visas trīs uh, iestādes pauda gatavību vēst sarunas, lai panāktu vienošanos otrajā lasījumā pēc diviem trialogiem un divām tehniskām sanāksmēm. Notika viedokļu apmaiņa par aktuāliem politiskiem jautājumiem šai sakarā un tika apspriesti parlamenta piedāvātie grozījumi un viedokļu atšķirības starp parlamentu un padomi, un otrā trialogs notiks 18. novembrī. Nākamais punkts - plastmasas maisiņu izmantošanas samazināšana. Pirmais trialogs notika 14. oktobrī. Visas trīs iestādes bauda gatavību bez sarunas un panākt vienošanos otrajā lasījumā tika pausts pamatojums katras iestādes nostājai un tika konstatēta konverģence, tīpaši attiecībā sabiedrības informācijas kampaņām. Tika veikta arī, notiks arī um, grozījuma analīze nākamajā tehniskajā sanāksmē un uh, E, tāpat e, referents nāca klajā sanāksmē ar virkni priekšlikumu, lai e, veicinātu kompromisa sanākšanu. Panākšanu. Nākamajā tehniskajā sanāksmē visas puses turpinās darbu pie šā jautājuma, lai pēc tam uh, centos panākt vienošanos uh, uh, trialoga sanāksmē, kas ir paredzēta 17. novembrī. Nākamais darba kārtības punkts ir Džeimsa Nikolsona ziņojums par jaunajām pārtikām. esam saņēmuši 393 grozījumus ENVI komitejā. Vairāk nekā 200 uh, um, Inta komitejā un uh, uh, paldies tagad vārds uh, Nikolson kungam. Es gribu teikt, ka mums ir tiešām liels darba apjoms uh, šodien. Uh, jāveic izskatot priekšlikumu par jauno pārtiku. Šis jautājums ir strīdīgs un nav liel, nekāds lielais pārsteigums, ka šīs komitejas deputāti ir iesnieguši 393 grozījumus, bet arī citas gan lauksaimniecības komiteja, gan inta komiteja ir iesnieguši lielu skaitu grozījumu šī lielā interese liecina par to, ka ir iespēja panākt kompromisu, un es jau esmu piedāvājis pirmo kompromisa grozījumu kopumu izskatu, izņemot pirmo un otro pantu attiecībā uz šiem diviem pantiem Domāju, ka ir iespējams panākt ievērojumu progresu. Otrajā pantā ir sniegta definīcija tam, kas ir jaunie pārtiks produkti. Mēs vienojāmies par kategoriju atjaunošanu vairumā gadījumu un kādām šīm kategorijām ir jābūt ir skaidri definētas kategorijas, kas dod lielāku skaidrību gan patērētājiem, gan ražotājiem. Uh, un mani priecē vakar uh, dienas sanāksmē panāktā vienošanās, bet ir vēl jautājumi, kas nav atrisināti, tā skaitā par nano uh, materiāliem, un uh, vismaz četrām grupām ir ļoti uh, radikāli viedokļi par uh, komisijas priekšlikumu, un es gribētu lūgt komisiju sniegt nedaudz eh, vairāk paskaidrojumu un attiecībā uz grozījumiem, kas eh, skar nanomateriālus, it īpaši eh, atsauces svītrošanu uz regulām 1169 un 2011, tas veicinātu panā, kompromisu panākšanu. Uh, Un tāpat uh, ir uh, svarīgs jautājums droši lietošana trešajās valstīs. Un jāsaka tradicionāli, eh, ka pārtikas jautājumi interesē lielāko sabiedrības daļu, un šeit ir jābūt skaidrībai, jābūt arī uh, vadlīnijām par to, kā izvērtēt potenciālos pieteikumus. Un otrajā pandā šis jautājums ir izsināts, un es vēlētos izmantot šo iespēju un lūgt, lai komisija mums paskaidro, ka, ko viņi domā ar liels vai būtisks angliski large and significant jo šie it kā nevainīgie termini var uh, radīt ļoti lielu ietekmi attiecībā uz uh, trešo valstu ražotās tradicionālās pārtikas izmantošanu. Tāpat ir jautājums par uh, deleģētiem un īstenošanas aktiem šai kontekstā. Tomēr esmu pārliecināts, ka varam panākt progresu daudzos jautājumos, pat ja mums uh, ir ļoti saspringts uh, grafiks, jo ir paredzēts balsējums 24. datumā Strasbūrā. Es ceru, ka mums līdz tam izdosies panākt uh, iespējami daudz kompromisu bet mēs ļoti aktīvi strādājam, esam šo darbu uzsākuši veiksmīgi un vēlos pateikties ēnu referentiem par konstruktīvo pieeju vakardienas sanāksme un es domāju, ka arī šīs dienas viedokļa apmaiņa ar padomu noritēs veiksmīgi. Paldies! Liels paldies, un tagad sāksim pirmo uh, diskusiju raundu. Vispirms vārds ēnu referentiem un pirmā uzstāsies Pilēra Ajūzo. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos referentam par viņa teikto. Būtībā nekas daudz jau man vairs nav piebilstams. Šķiet, ka tiešām ir laba doma. Uh, uh, ievērot, eh, īstenot to, kas ir teikts eh, Nikolsona kunga ziņojumā, bet es zinu, ka ir iesniegts liels skaits grozījumu par šo jautājumu. Es ceru, ka būs iespējams panākt eh, vienprātību. Vakar mēs sasniedzām lielu progresu šajā sanāksmē. Uh, Un es arī vēlētos, tāpat kā Nikolson kungs lūk komisijai paskaidrot un sniegt papildu informāciju par nanomateriālu jautājumu, par nanomateriālu drošu pielietošanu un viņa minēt, un arī šie vārdi vai šie termini, kas ir lietoti uh, Uh, priekšlikuma attiecībā uz nanomateriāliem ir uh, neskaidri un uh, tos var atšķirīgi interpretēt. Vai nu tie ir jāmaina, vai ir jāsniedz paskaidrojums. Tāpat es vēlētos pieminēt to faktu, ka šajā sas, ka likumdošanā, kas ir spēkā līdz šim brīdim, deleģēti akti pārāk bieži tiek izmantoti. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pastāv zināma nedrošība juridiskā jomā. Komisija bieži vien daudz ko groza un diezgan būtiski groza ar deleģēto aktu palīdzību. Es domāju, ka šī problēma mums būtu noteikti jāizvērtē. Uh, turpmāk šāda veida aktus drīkstētu izmantot vai tādos gadījumos, kad šādi akti ir absolūti nepieciešami, nevis lai mainītu tiesību aktus būtiskā veidā. Thank you, Chair. Paldies. Es vēlējos pateikt, ja saka Poca kungs, mūsu referentam par vakardienas ēnu sanāksmes veiksmīgo norisi. Tas liecina, ka mums būs iespējams panākt kompromisus un vienoties par kopīgo nostāju, bet tomēr minēšu pāris jautājumus, par ko vajadzētu runāt šajā ziņojumā. Daži no tiem jau ir iekļauti. Tātad vispirms mums ir jārisina jautājums par dzīvnieku klonēšanu. Un mūsu darba mērķis ir uh, konkrētā tiesību aktā eh, pā, eh, pirms tā spēkā tiesību akts par klonētu dzīvnieku un to pēcteču izmantošanu pārtikā ir jāaizpilda šis eh, vakums, kas šobrīd pastāv, jo mēs gatavojamies arī tītību noslēgšanai un citiem jautājumiem. Tātad šis jautājums ir jāatrisina vēl pirms uh, tiek vestas sarunas par klonēšanas eh, jautājumu un pirms tās tiek pabeigtas. Otrs eh, jautājums ir droša pārtikas eh, izmantošana. Tātad komisijai vai pārtiks drošības aģentūrai būtu jā apstiprina vadlīnijas, tas varētu būt vai nu EFSA vai komisijas vadlīnijas, uh, ko sagatavojusi EFSA. Mēs varētu ar to iepazīties, ar šīm vadlīnijām iepazīties gan uh, ēnu referents, gan referents. Nākamais jautājums ir nanomateriālu izmantošana pārtikā. Tas ir nedaudz āķīgs jautājums. Ir uh, piedāvāta definīcija, kas balstās uz marķēšanas jautājumiem un uh, ir runa par 15% līmeni, bet EFSA uh, viedoklis ir tāds, ka šāds līmenis ir nepieņemams pārtikai. EFSA ierosina noteikti maksimālo uh, saturu 10% apmērā bet tālāk ir arī jāparedz, kā tiek noteikti konstatēti šādi eh, nanomateriāli pārtikā. Un es uzskatu, ka jābalstās uz tehnoloģijām, procesiem, kas ļautu eh, radīt nanopārtikulas pārtikā, Tātad mums būtu jāpievērš uzmanību ne tik daudz uh, šādu partikulu saturam uh, pārtikā, bet gan procesiem, kuri varētu šādas partikulas uh, pārtikā radīt. Un es aicinātu ēnu referentus un referentu mani atbalstīt šai pieejā. Tāpat vēlos pateikties referentam par to, ka tika ieviesta šīs kategorijas, kas uh, rada lielāku skaidrību, uh, un, manuprāt, mēs varam panākt labu līdzsvarotu risinājumu un varam iekļaut vēl dažus, nu, tādus mazākus punktus, kas attiecās, piemēram, uz šūnu audu kultūrām. Mēs varētu apspriest jautājums arī par šiem jautājumiem un arī par mēģeņu gaļu vajadzētu šeit runāt, ierosina ieviest atsevišķu kategoriju šim jautājumam. Un pēdējais ir par īstenošanas un deleģētajiem aktiem. Šeit vienmēr ir konflikts starp uh, parlamentu un padomi. Un, manuprāt, nav pieņemams, uh, ka īstenošanas aktus var attiecināt uz definīcijām par to, kas ir jauna pārtika vai, vai piemēram pār, pārtikas piedevu un aromātu izmantošanas gadījumā ir nepieciešama parlamenta piekrišana. Un es uzskatu, ka arī uz jauno pārtiku būtu jātiecina šāda pieeja un mums ir izdevies iekļūt ar, iekļaut arī dzīvnieku labturības aptvērumus un piesardzības principu. Un esmu tiešām apmierināts ar to, kāda mums ir veidojusies sadarbība starp referentu un citiem ēnu referentiem, un, par to, un tas liecina par to, ka mums būs iespējams izstrādāt kopīgu nostāju. Tagad Alde grupas vārdā Marit Polsenas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Paldies Nikolsona kungām par šo lielisko veikumu. Jūs tiešām izcili strādājat gan kā deputāts, gan kā sarunu vedējs, cenšoties panākt kompromisu. Jūsu pieeja ir ļoti profesionāla. Mani ļoti priecē tas, ka kategorijas ir atkal iekļautas, jo komisijas priekšlikumā bija tāda diezgan liela neskaidrība un bija grūti tiešām saprast, uz ko tad viņi virzās, ko viņi patiesībā grib. Un izskatās, ka joprojām šī problēma skar importu no trešajām valstīm, bet pie šā jautājuma es vēl atgriezīšos un ir ļoti labi, ka mums ir izdevies panākt skaidru kategoriju iekļaušanu. Jautājums, vai vajadzīgs iekļaut vairāk kategoriju nekā tas ir piedāvāts šobrīd. Nu, tas varbūt būs jā, jāizlēmja, kad mēs centīsimies panākt kompromisu. Es nevēlētos, lai klonēšana tiktu iekļaut šajā regulā. pretēji tam, ko kolēģi iepriekš norādīja. Šis jautājums ir tik strīdīgs, tik konkrēts, specifisks, ka, manuprāt, būtu labāk, ja mums būtu lielāka skaidrība un lai mēs visu nesajauktu kopā, mums drīzāk ir uh, jāturpina darbs pie komisijas iesniegtā priekšlikuma tieši par šo jautājumu. Jo mm, citādi mums ir jāpieņem, ka šis eh, ļoti strīdīgais jautājums, kas ir bijis strīdīgs, eh, nu, kopš esmu deputāti, neesmu dzirdējusi tik, eh, tik krasas viedokļu atšķirības, tik, tik cik strīdīgs šis jautājums ir, un uh, tādēļ to nevajadzētu iekļaut, un uh, man priecē vakardien panāktais kompromiss par to, ka atsevišķos gadījumos jaunā pārtika ir jāizvērtē, jāizvērto tās ietekme uz vidi. Jo jaunās tehnoloģijas ietekmē ne tikai sabiedrības veselību, jaunās tehnoloģijas uh, un to es varu apliecināt, mums šīs jaunās tehnoloģijas tiešām ir nepieciešamas, un tomēr katreiz mums jāpatur prātā, kā var būt kādi neparedzēti rezultāti, neparedzēta ietekme gan uz mūsu organismu, gan uz apkārtējo vidi. Un tādēļ šī uh, vides uh, ietekmes novērtējumi ir ļoti būtiski šai kontekstā. Tālāk par vienošanās panākšanu un par šo pretnostatījumu īstenošanas akti un deleģēti akti. Mums ir jākoncentrējas uz izmērāmiem, zinātniski pamatotiem rezultātiem. Mēs nevaram vienkārši akli kaut kam ticēt. Mums ir jābalstās uz faktiem uz uh, tiem datiem, kas ir pieejami. Un šeit EFSAS loma ir ļoti svarīga, un varbūt tāpat būtu vēl īpaši jāizceļ. Mums ir jādomā par to, kā tagad virzīties uz priekšu. Runājot par uh, to, kā tiek definēts imports no trešām valstīm, tas būtu jāizvērtē. Uh, jo runa jau ir ne tikai par jauno pārtiku, tā ir varbūt jauna pārtika Eiropas tirgū, jo šeit mēs pieprasām, lai šī pārtika jau būtu bijusi izmantota noteikti laika periodu, lai to būtu izmantojuši daudzi uh, lietotāji un vai šeit ir, teiksim, valsts vai reģions domāts un kāda tad ir atšķirība starp nelielu valsti tādu kā Luksemburgu un milzīgu valsti kā Brazīlija. Nu jā, Luksemburga ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet nu tas gluži tāds piemērs, jo tā ir mazākā valsts, kas man uzreiz pir pirmā ienāk prātā. Kur ir šī nu, noteiktība šajā kontekstā garantēta? pastāv joprojām šaubas un bažas, kas mums būtu jākliedē. Un es aicinātu kolēģus neveidot uh, tirzniecības barjeras, bet mūsu uh, parlamentam ir divi galvenie mērķi Uh, iedarbināt atkal ekonomiku. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Un otrs pakārtotais mērķis ir samazināt birokrātiju, dot uh, lielākas iespējas maziem vidējiem uzņēmumiem attīstīties un izmēģināt jaunās tehnoloģijas, jaunās ražošanas metodas. Un es lūdzu jūs, kolēģi, kad mēs uh, strādājam pie šāda veida tiesību aktiem ir jāpatur prātā, ka tiem ir jābūt skaidriem un vienkārši saprotamiem. Un tiešām tas ir mūsu pienākums šajā sasaukumā padarīt vieglāku Eiropas pilsoņu dzīvi. Paldies! Tagad Aukens kundze zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrist daudzam no iepriekš izteiktā. On the uh, delegated acts, Mēs uh, strādājam pie jauna kompromisa par deleģētajiem aktiem un jaunā, šis jaunais aktualizētais pārtikas uh, saraksts mums nav pieņemams. Uh, tāpat tika teikts, ka Daudzi grozījumi tika iesniegt, ņemot vērā to, ka ar OFSU ir jākonsultējas eh, tā vai citādāk. Mēs vienkārši nevaram atsaukties uz uh, marķēšanas direktīvu, mums jārunā par uh, riska izvērtējumu, nevis marķēšanu, ja šeit ir runa par jauniem pārtiks produktiem. Uh, Un ir e, patiešām jāizvērtē visi, visas nanodaļiņas, visi nano, visas vielas, kas satur nanodaļiņas. Un tālāk par klonēšanu. Nu, mums bija tek e, daudz trilogu par to visu iepriekšējā sasaukumā un joprojām komisija un daudzas dalību valstis teica, ka varēs ēst šo klonēto dzīvnieku gaļu, bet īstenībā tas ir pārāk dārgi, nu neviens par to pat neatļautos sapņot. Tas ir vienkārši uh, muļķīgi, par ko tādu runāt. Mums ir jāparūpējas, uh, lai arī šādu dzīvnieku pēcteči tiktu iekļaut sarakstā. Nu, Mēs runājam tā tad eh, nevis tikai par, klona, ne, ne par klonēto dzīvnieku, bet par viņu pēctečiem. Te patiešām vēl ir daudz uh, baltu plankumu, tie ir jāaizpildi, ir jāatrod risinājumi un. Un es negribu tagad pārāk uh, vilkt gal, galgumī vienkārši, tas bija viss no manas puses. Uh, Boilens kundze no Goja grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentam. Es domāju, ka viņš ļoti veiksmīgu darbu vakar veids strādājot pie kompromisa grozījumiem, bet mums vajadzētu patiešām arī uh, parūpēties par to, uh, lai būtu precīzas definīcijas, kas tad ir jaunā pārtika, vai tās ir šīs nanodaļiņas, uh, kas tiek izmantotas ražot pārtiku. Es nezinu, ka. Uh, šāda definīcija sasaucas ar marķēšanas direktīvu. Mums ir arī jāveic riska izvērtējums, un uh, tas patiešām ir minēts uh, jaunās pārtiks uh, regulā. Es arī augstu vērtēju tos grozījumus, ko iesniedza visas politiskās grupas šajā komitejā, un mēs vienojāmies, ka 50% slieksnis runājot par marķēšanu ir atbilstošs un. Tas ir jāmin arī attiecībā uz nanodaļiņām, ja tās nav iekļautas uh, uh, marķēšanas direktīvā, un te ir arī jāpaturprātā to, ka nav pietiekami uh, labi izanalizēti inženieris uh, rezultātā radušos nanodaļiņu ietekmu uz organismu. Un uh, vienā grozījumā ir teikts, ja uh, pastāv šaubas, ņemot vērā to, ka nav pietiekami daudz datu vai nav liels pārliecības, ir jābūt uh, patiešām ļoti uzmanīgiem un nevajadzētu pieļaut šādas pārtikas ienākšanu tirgū. Un, ja tiek pieļauts jaunas pārtikas vielas, uh, tad patiešām ir jāparūpējas, lai tās nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai. Uh, Un vienā grozījumā tiek runāts arī par klonējumiem, klonētiem uh, lopiem, un mēs nevaram pieļaut to, ka jaunā pārtikas, uh, jaunās pārtikas regula tiek pieņemta un tā, kas attiecas uz klonētu gaļu, nē. Tādēļ mums šajā ziņojumā ir jākas, jāpasaka, ka līdz spēkā stāsies klonēšanas direktīva, tad klonētu lopu un to uh, pēcteču gaļu nedrīkstētu ielaist ēst tirgu, nedrīkstētu ļaut to tur pārdot. Paldies, Heivī kundze, FDD grupas vārdā. Paldies. Jāsaka, ka tas ir ļoti delikāts jautājums, un tas ir arī kaut kas tāds pilnīgi jauns. Nu, mums tas ir tāds neizpētīts uh, lauciņš, kurā visu laiku kaut kas notiek, kaut kas jauns parādās. Mums ir uh, jāsadala jaunā pārtika, jaunie produkti kategorijās, bet uh, tas patiešām ir riskants pasākums, jo mēs varam uh, situāciju sarežģītāku, un tad būs grūti uh, iekļauts šajā sarakstā jauns produkts, iepriekš ja tos tā pamatīgi nepārbaudot. Papildus tādiem jauniem formulējumiem, proti nanodaļiņu klātbūtne produktos un kategorijas, es varu piek piekrist kolēģiem. Mēs te tik daudz nerunājam par marķēšanu, bet gan par risku, un mums ir jāapzinās, kā uh, var noteikt augšējās robežas nanomateriāliem, tas patiešām ir izšķirīgi svarīgi, lai varētu labāk definēt šo jaunās pārtikas uh, jēdzienu. Mēs visai kritiski vērtējam diskusijas par to, ka uh, it kā mainās pārtikas struktūra, tas maina pārtikas uzturvērtību. Uh, un uh, pārtikā var atrast arī nevēlamas vielas. Bet, nu, kas ir šīs nevēlamās vielas? Ir kaut kāds saraksts sastādīts? Vai jaunā pārtika būs kaut kas ļoti veselīgs un tajā nebūs pilnīgi nekā kaitīga? Ja mēs gribam uzlabot cilvēku veselību, tad šai jaunajai pārtikai patiešām ir jāatbilst visaugstākajiem standartiem un jābūt pilnīgi nekaitīgai. Mēs vēlamies, lai pateicoties šai likumdošanai, mēs varam eh, ieviest stingrākus noteikumus attiecībā uz pārtika ražošiem uzņēmumiem, lai mūsu pilsoņu veselība patiešām būtu aizsargāta pēc iespējas augstākā līmenī. Es domāju, ka mums nemaz varbūt nav tik e, akūti nepieciešama jauna pārtika, varbūt jāpadomā vienkārši par jaunu e, pārtikas produktu, lai cilvēki būtu izglītot par to, ko viņi ēd. Paldies! Bolcans kundze, lūdzu. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. E, dakle kolegice i kolege svrha ove regulative je osigurati sigurnost hrane zaštititi javno zdravlje ojačati Paldies! Pateicoties šai direktīvai, mēs vēlamies aizsargāt uh, sabiedrības veselību un uzlabot inovāciju līmeni vienotajā tirgū. Un, protams, ja mēs to panāksim, tas būs ļoti labi, ir jāpieņem pareizie lēmumi dalību valstīm pēc tam tie ir jāpiemēro. Bet eh, šķiet, šeit ir daudz tādu strīdus ābolu, un, ja mēs runājam par jauniem pārtikas produktiem, eh, tad īsti nevar saprast, kāds dokuments šeit būtu jāpiemēro ministrijai E, ir e, jāizpilda konkrētas prasības, tālāk e, tās tiek nosūtītas pārtiks nekaitīguma aģentūrai EFSA, bet tā nedrīkst sazināties ar investoriem. Un ja dokumentācija nebūs uh, pilnvērtīga, tad aģentūra tās atkal uh, sūtīs atpakaļ ministram, un ministrs to visu sūtīs investoriem. Nu, procedūras prasīs ļoti daudz laika. Uh, Tādēļ šajā likumdošanas tekstā mums skaidri un gaiši ir jāpasaka, kādim dokumenti ir nepieciešami. Ja kāds vēlas um, certifikātu atļauju jau no pārtiks produktu ražošanai, tad procedūrai jābūt īsākai, lai varētu arī vieglāk uh, piesaistīt investorus. Tālāk, caurskatāmības princips. Ir jāsagatavo saraksts te ir uh, atsauc uz 22. pāntu, un tad tiek izsniegts certifikāts, kas uh, ir derīgs visā Eiropas Savienībā. Un tad uh, procedūra būs vienkāršāka visiem investoriem, un komisijai būs arī mazāk darba. Paldies! Pietikainies kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu visā visumā piekrist eh, kolēģu teiktajām, bet gribēju uzsvērt ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Nu, vai nu mēs pieņemam labu likumdošanu, vai nepieņemam nekādu. Un, ja mēs nevaram panākt labas likumdošanas pieņemšanu, vai nu mēs nevaram atrisināt nanomateriālu problēmu vai klonēto lopu problēmu, nu, nav šeit vairs atpakaļ ceļa. Mēs nevarēsim vairs šo sas, izlieto ūdeni sasmelt. Tādēļ būsim nepiekāpīgi. Pirmām kārtām mums ir jāparūpējas, lai e, piesardzības princips tiktu ievērots par 100%. Nu, nav nekādas jēgas pieņemt likumu, ja e, valsts pēc tam domā, ai, nu nē, šo likumu mēs īsti nepiemērosim, te būs atkāpes. Tātad ir jāparūpējas, lai visi šie pārtiks produkti būtu pilnīgi droši. Mēs nerunājam par vairāk marķējumu, mēs runājam par procedūram un vispārējo. Un vēl. Well. Es eh, pēdējo reizi vedu sarunas par šo dokumentu, tad, kad eh, tika vestas sarunas ar padomi un komisiju. Jāsaka, ka ir ārkārtīgi spēcīgs spiediens, lai vispār netika pieņemt nekādu likumdošanu par klonēšanu. Uh, jāsaka, ka zinātne iet uz priekšu septiņuģu zābakiem. Nu, kloni jau ir, tie tiek izmantot. Kas būs pēc trim, četriem gadiem, un ja jūs nevarat to visu regulēt, uh, tad īstenībā tirgus uh, jau jums ir uh, aizsteidzies priekšā. Mums ir jāparūpējas, lai regulā ir ietverta klonēšana, tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām tur ir uh, jādomā par vismaz trim paudzēm šo klonēto uh, lopu pēcteču, un trešām kārtām ir jābūt izsakojamībai. Uh, Nu, nevar būt tā, ka viens pateiks, es te pārbaudīju to, kas notika, man e, dažādi informācijas avoti, kā norisinās e, klonēto lopu izsakošana, pēc tam pārtiks ķēdē. Nu, ar to vien nepietiek. Mums ir jābūvē šī likumdošana uz patiešām ļoti stabiliem, stingriem stūrakmeņiem, jo citādāk, ja padome un komisija nevar e, piekrist, tad labāk vispār regulu nepieņemt. To teicu jau pagājušā sasaukumā. Nu, nevajag tādu sliktu kaut kādu šādu tādu regulu pieņemt pa roku galam, ko pēc tam mēs vairs nevarēsim uh, savest kārtībā. Paldies! Daži kolēģi uzdeva jautājumus komisijai. Pūdlas kungs. Lūdzu atbildiet uz kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, pat tiešām mūs arī ļoti iespaidoja šis lielais jūsu komitejas un lauksainicības komitejas iesniegto grozījumu skaits. Centīšos atbildēt uz dažiem punktiem. Pirmkārt, par kategoriju atkal ieviešanu. Tiesa komisijas priekšlikumā mēs neierosinājām iekļaut šīs kategorijas, kā tas bija iepriekšējā tiesību aktā. Bet mēs eh, saprotam, ka tas var radīt lielāku skaidrību eh, šajās debatēs un neiebilstām pret kategoriju atkal ieviešanu attiecībā uz jauno pārtiku. Otrs punkts, par ko daudzi runāja, ir klonēšana. Jūs zināt, ka komisija ir nākus klajā ar paralēlu priekšlikumu, jo debates par uh, klonēšanu ir tiešām ļoti sarežģītas. Tātad šajā dokumentā par jaunajo, jauno pārtiku nebija atsauces uz klonēšanu, bet uh, Mēs uzskatām, ka pašreizējais stāvoklis attiecībā uz klonētu dzīvnieku gaļu un uh, vienu, tad, tad ir jāpatur spēkā līdz brīdim, kad padoma un parlaments pieņēms jauno tiesību aktu par klonēšanu. Un līdz ar to mēs atbalstam 92. grozījumu, kas ierosina atgriezties pie iepriekšējās nostājas proti, ka uh, pārtika, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem, ir jāuzskata par jauno pārtiku un uz to attiecas visa izvērtēšanas un atļauju izsniegšanas procedūra. Tālāk par nanomateriāliem. Kā jūs zinat, šobrīd šādu materiālu definīcija pastāv tiesību aktā par patērētāju informēšanu par jauno pārtiku, un mēs ar deleģēta akta palīdzību esam ierosinājuši grozīt šo definīciju. Deleģēto aktu iepriekšējais parlaments noraidīja, un tagad mm, mēs varam jums mm, tuvākajā laikā iesniegt jaunu deleģēto aktu, kas iekļauj uh, parlamenta prasīto, proti vecās piedevas, kas tirgu uh, ir pieejams jau ilgu laiku, bet uh, kura proc, ražošanas procesā veidojas nanopartikulas, nanodaļiņas, un tātad, ka tas būtu jānorāda marķējumā juridiskās noteiktības apsvērumu dēļ mēs nevēlamies, lai definīcija šajos divos tiesību aktos būtu atšķirīgas, tātad proti marķēšanas direktīvā un direktīvā par jauno pārtiku. Līdz ar to grozījumi ir paredzēti um, abos dokumentos ar deleģēto aktu uh, palīdzību, jo mēs uzskatām, ka pastāv risks, ka ja ir divas def, atšķirīgas definīcijas, tad dalību valstu eksperti un parlaments var nonākt pie pret vērtējām ievērojami atšķirīgām definīcijām, un tādēļ mēs vēlamies, lai būtu vienota definīcija marķējuma uh, tiesību aktā un lai garantētu pārtikas drošumu, runājot par jauno pārtiku. Tālāk par eh, šiem 10 vai 15 procentiem par šo saturu. Kolēģis, eh, deputāts pareizi noteica, ka ir grūti, eh, nav iespējams šobrīd noteikt 10% nano daļiņu saturu, pat 50% saturu ir grūti konstatēt. Bet ir paredzēta viena norma, ka līdz ar zinātnes attīstību šīs 50% līmenis tiks pazemināts uz 40, 30, 20, 10%. Es domāju, ka visi to vēlas, vismaz šajā zālē sēdošie to vēlas, lai pārdome, parlaments un komisija noteiktu tādu zemu slieksni bet šobrīd eh, to nav iespējams kontrolēt ne eh, uzņēmumos, kas ražo šādus eh, izstrādājumus Eiropas Savienībā, nav iespējams to izkontrolēt arī eksportos no, eksportu precēs no trešajām valstīm. Tās runājot par nanomateriāliem, mēs vēlamies, lai būtu konsekvence attiecībā uz marķējumu, uz uh, drošības izvērtējumi, tīpaši jaunai pārtikai, attiecībā ne tikai uz jauno pārtiku, bet arī uz pārtiku, kas eksistē jau kopš 1997. gada. Un tas ir sakāms arī par marķējumu, bet jūs varēsiet arī par to paust savu viedokli. Vēl viens punkts, par ko bija runa, bija atsauce uz uh, piesardzības principu vai u, arī uz to, kā jaunā pārtika ietekmē vidi. Ir vesels tiesību aktu kopums, kas jau ir spēkā šajās divās jomās, gan par vides aizsardzību, gan par piesardzības uh, principa izmantošanu. Un šie tiesību akti uh, attiecas arī uz jaunās pārtikas izvērtēšanu. Un kad EFSA Eiropas pārtikas nekaitīguma aģentūra izvērtēs jaunās pārtikas nekaitīgumu, uh, un ja nebūs pietiekamu zinātnisku datu, lai um, atzītu, ka šī pārtika ir nekaitīga, tad šīs piesardzības princips stāsies spēkā. Un tā rezultātā komisija nepiešķirs atļauju šādas pārtikas uh, izmantošanai. Par uh, atklātību un nekaitīgumu. Jūsu ierosinātais priekšlikums ir tāds, ka dalību valstis un pieteicējus vajadzētu informēt ar tādu, nu, tādas rokas grāmatas starpniecību par to, kas ir jaunā pārtika. Nu, mēs piekrītam, tiks izstrādātas uh, vadlīnijas kopā ar EFSU, lai uzņēmumi un tā skaitā MVU uh, varētu pareizi interpretēt šo tiesību aktu, bet ir skaidrs, ka šīs vadlīnijas jau nevar grozīt likumdošanu gadlīnijas tikai skaidro, kādas ir tiesību normas. Daudzi arī runāja par deleģētiem aktiem un uh, īstenošanas aktiem. Nu, uh, šis ir tāds uh, strīdābols starp padomi un parlamentu. Deleģētie vai īstenošanas akti jau nav paredzēti pamata tiesību aktu grozīšanai nekādā gadījumā. Komisijas juristi ļoti modri raugās uz to, un arī jūsu juristi to pašu dara, lai ar deleģēta akta vai īstenošanas akta starpniecību netiktu grozīti pamata tiesību akti, jo tas ir nepieļaujami, un to mēs arī necenšamies darīt. Tā pašā laikā mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešama pietiekama rīcības brīvība, lai, piemēram, pārskatītu jaunās pārtikas, atļautu jaunās pārtikas produktu sarakstu, vai arī, lai saskaņotu uh, šos uh, tagad spēkā esošo tiesību aktu un, uh, un jauno tiesību aktu, ka būs nepieciešami eh, īstenošanas akti, lai novērstu sistēmas paralīzi. Bausens kundze norādīja, ka šīs procedūras ir jāvienkāršo, lai uzņēmumi varētu īstenot eh, novatorismu, lai viņu darbību nebremzētu pārāk smagnējas administratīvās procedūras, un to ir norādījis arī jaunais komisijas prezidents Junker kungs. Un uh, reglamentācija tieši pārtiks nozarē ir tiešām ļoti uh, smagnēja, jo pastāv bāžas un bailes attiecībā uz pārtiku, jo rūpniecības vai medikamentu jomā šī pieeja ir um, nu, atšķirīga. EFSA veica zinātnisko uh, Eh, novērtējumu, un tādēļ mēs uzskatām, ka tā ir pietiekami eh, laba garantija, lai eh, tirgo nenonāktu neveselīgi pārtikas produkti. Un, nu, tas bija īsumā priekšsēdētāja kungs tas, ko mēs vēlējāmies teikt par visiem šiem uh, jautājumiem vēlos jums apliecināt mūsu gatavību sadarboties ar Nikolsonu kungu un ar ēnu referentiem, lai mēs kopīgiem spēkiem uh, sadarbībā ar padomi varētu pieņemt izcilu tiesību aktu par jauno pārtiku un lai to varētu apstiprināt pēc iespējas īsā termiņā. Paldies, tagad vārds atkal Nikolson kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem par viņu uh, komentāriem. Šī bija uh, ļoti auglīga uh, viedokļu apmaiņa, uh, bija arī vairāki precizējumi, bet es redzu, ka šeit ir arī ļoti daudz tādu uh, Uh, sadalošo līniju. Mēs visi neesam viens prāts, bet, protams, mēs strādāsim vaigas viedros, lai varētu panākt labus kompromisus turpmāko nedēļu laikā. Paldies! Okay, before closing the discussion. Paldies, pirms noslēgt diskusijas par šo darbkārtības punktu, gribu pateikt, ka balsosim nākamajā ārkārtas sēdē Strasbūrā 24. novembrī par jauno pārtiku. Tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Konvencija par starptautisko tirzniecību ar apdraudētajām savas dzīvnieku un augu sugām cites. Un tagad nekavējoties došu vārdu mūsu referentei Nē, tomēr sākumā komisijai. Un tāda Pilāra Ajūzo kundzei. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt eh, visiem deputātiem. Paldies arī Ajūzo kundzei par šo ziņojumu. Paldies, ka jūs arī devāt piekrišanu, lai es uh, iestātos citas. Es gribēju pateikt dažus vārdus par uh, citas konvenciju, kas tika parakstīta 73. gadā. Toreiz tikai valstis varēja pārņemt šo konvenciju, pievienoties tai, bet tagad ir eh, arī dažādām vides organizācijām iespēja iestāties konvencijā, bet tādēļ vajadzēja konvenciju grozīt. Tās, eh, šis grozījums stājās spēkā 2013. gada novembrī, un mēs piedāvājam tagad ES iestāties konvencijā. Mēs gribam teikt, ka CITES konvencija uh, skar gan attīstības, gan faunas, gan floras, gan tirzniecības jautājumus, tāda starpdisciplināra konvencija līdz ar to. Un ja es parakstīšu šo konvenciju, nu, tas jau uh, neko daudz nemainīs, bet es domāju, ka es. Uh, ieguldījumu ārtavu eh, šā jautājumu, šo uzdevumu veikšanā, tas noteikti padarīs vēl redzamāku, taustāmāku un varbūt tikai viens vārds par eh, tādu plašāku kontekstu iestāšanās konvencijā notiktu ļoti svarīgā brīdī tieši priekš citas, jo mēs tagad ārkārtīgi daudz strādājam pie tā, lai cīnītos pret nelegālu koksnes tirzniecību un jūras organismu tirdzniecību. Nesen mēs pieņēmām ļoti. Mm, Eh, striktus lēmumus, eh, lai cīnītos pret eh, ziloņu kāla un arī degunraģu kālu tirdzniecību. Es domāju, ka Eiropas Savienībai patiešām iestāšanās citas konvencijā varētu nākt par labu, un, protams, arī mums tas nāk par labu. Tādā veidā mēs varētu vēl aktīvāk cīnīties pret šo nelegālu tirzniecību visā pasaulē. Paldies, un tagad došu vārdu. Eh, mūsu kolēģe referentē Pilar Ajūzo kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties komisijai, gribēju pateikties eh, par precizējumiem. Man īstenībā nav daudz ko piemetināt. Viss tika ļoti, ļoti labi paskaidrots. Tas ir patiešām tikai viens grozījums. Mums vairs nebūs novērotāja status citas konvencijā. Mēs būsim pilntiesīgi Uh, dalībnieki tajā un dalību valstīm. Ir jau daudzas dalība valsts, kas bija šajā konvencijā, un tur nekas nemainīsies. Vienīgais klupšanas akmens ir tāds, ka komisija mēģināja lemt, vai to vajadzētu balstīt uz 192. pāntu, un vai 207. viens attiecas uz vidi, otrs uz uh, tirzniecības politiku. Es domāju, ka komisija ir piedāvājusi pareizo juridisko pamatu. Jāsaka, ka viena no lielākajām grūtībām, ar ko sastopas citas, ir aizliegt uh, apdraudēto sugu tirdzniecību, un 207. pants varētu patiešām veidot juridisko pamatu šiem grozījumiem. Bet uh, padome vēlas, lai tomēr uh, tiktu izmantot 192. pāns, tātad vide, bet mūsu politiskā grupa uzskata, ka to vajadzētu uzskatīt par dubultu juridisko bāzi, kā piedāvāja komisija. Tā tad nebūs grozījumu, uh, būs tikai jābalso par vai pret. Es gribēju, lai tiktu pieņemta komisijas uh, nostāja. Paldies. Tagad uh, SD grupas vārdā Janu Kundze. Paldies, priekšsēdētāji, arī runāšu lakoniski. Gribēju pateikties referentei, arī komisijai. Mēs eh, pilnībā piekrītam, ka ES ir jāizstājas eh, šajā konvencijā. Un Protams, ir jābūt dubultai uh, juridiskajai bāzei, lai aizsargātu gan tirzniecību, gan vīdi. Paldies, Demesmāker kungs, paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju savas grupas vārdā teikt paldies eh, komisijai un arī referentei. Vien jāsaka, ka tiešām tiek apdraudēta fauna un flora visā pasaulē, citas ir uh, jau 40 gadus veca, mm, tā joprojām ir ļoti aktuāla, jo ir aizvien vairāk apdraudētu sugu, un mēs atbalstām to, ka ES iestājas konvencijā, līdz šim tai bija tikai novērotājas status, bet mums vajadzētu to varbūt aplūkot tādā plašākā kontekstā. Citas ES īsteno 337 uh, regula un jāsaka, ka šeit ir tāda, tāds pretmets starp deleģētiem un izpildes tiesību aktiem. Es domāju, ka šo regulu varētu pārskatīt pēc iespējas ātrāk. Tagad eh, pie šīs dienas tematikas tāpat kā referentes kundze mēs atbalstām ES iestāju citas. Protams, ir nepieciešama juridiska caurskatāmība par to, kāda būs mūsu ES īstā loma un kādas pilnvaras mums šeit šajā kontekstā tiks piešķirtas. Un tāpat vajadzētu arī uh, iestāties Kartagēnas uh, protokolā un Nagojas protokolā, bet gribētu arī uzsvērt, ka ir nodalīta atbildība starp ES un dalību valstīm un iestāja citas neietekmēs uh, pilnvaru sadalījumu starp ES un valstīm, kā arī Um, tādos gadījumos, ka tiks noteikta kopīgā ES pozīcija. Un to savos paskaidrojumos ļoti labi ir atspoguļojusi referente. Īstenībā juridiskais pamats ir vienīgā mm, vienīgais strīdīgais jautājums, tā tad uh, tiek piedāvāts um, šis dubultais juridiskais pamats gan 192, gan 207. pāns. Šāda interpretācija mums arī šķiet pieņemama. Uh, Un es domāju, ka šīs diskusijas noteikti mums neatterēs no ziņojuma pieņemšanas. Paldies! Paldies! Gerbrandīkungs Aldi grupas vārdā paldies priekšsēdētāji. Es tāpat vēlētos pateikties Ajūzo kundzei par viņas darbu, gribētu pateikties Eiropas komisijai par izstrādāto priekšlikumu. Nu, šis solis bija jāspēr jau ļoti sen. Mums kā es vajadzēja runāt vienotā balsī. Uh, ar citas, kad es piedalījos pušu konferencē 2010. gadā, es pats pieredzēju, cik tas ir svarīgi. Dalība valstis vairāk uh, veda sarunas uh, citu ar citu nekā ar uh, pārējām pasaules valstīm, un līdz ar to mums vispār nebija nekādas ietekmes citas konferencē. Tas bija ārkārtīgi frustrējoši mēs mēģinājām jūras eh, dzīvniekus eh, iekļaut eh, citas aptvērumā, bet, diemžēl, mēs cietām neveiksmi, jo e, es nerunāju vienā balsī. Tātad, nu, šis solis bija patiešām akūti nepieciešams, bet ir arī, nu, tomēr tāda mākoņa, maliņa. Dalība valsts varēs, run, eh, komisija varēs runāt tikai 28 dalību valstu vietā. Akī šeit arī ir jāņem vērā. Un tā tad, ja mēs negūsim panākums, tā kā būs 28 dalību valsts, kas katru runās atsevišķi un balsos atsevišķi. Nu, mēs īsti te nevaram neko daudz darīt, bet komisārs piedaloties pušu konferencē, noteikti varētu uh, uzstāties uh, ļoti pārliecinoši un ar uh, spēcīgas pozīcijas palīdzību komisija patiešām varētu runāt kā 28 dalību valstu koris, nevis kā 28 solisti. Es gribētu cerēt, ka komisārs, jaunais komisārs šo lomu pildīs ļoti pārliecinoši. Paldies e FDD grupas vārdā Zafronte. Grazie Presidente, non, non è rimasto molto da, da aggiungere. Paldies priekšsēdētāji. Nu, man īsti daudz nav ko piemetināt. Es tikai gribu pateikt, ka EFDD grupa atbalsta uh, ES iestāju citas konvencijā, un es gribēju pateikt, ka Vašingtons komisija ir viena no senākajām uh, kas nodarbojas ar vīdas aizsardzību, un jāsaka, ka tas ir viens no patiešām uh, lietpratīgākajiem uh, uh, orgāniem šajā jomā un 268 valsts, 168 eh, valsts ir iekļāvuši to savā dalību valstī, arī ES dalību valsts tai skaitā. Tādēļ ir beidzot pienācis tas brīdis, lai ES nebūtu uz rezervistu soliņa tikai kā novērotāja, bet eh, patiešām būtu tāds pilntiesīgs loceklis šajā konvencijā un e, tā varētu īstenot vidas aizsardzības politiku par visiem 100%. Paldies! Šķiet, ka uzklausīsim komisiju. Es nezinu, vai jūs vēlties e, kaut ko teikt vai nē. Labi, jūs e, runāsiet? To... Jā, paldies pavisam īsi. Vēlētos pateikties visiem, kas izteica atbalstu tam, ka mēs eh, pievienotos. Mēs eh, esam eh, spējuši runāt vienā balsī par vairumu jautājumu. Un es ceru, ka varēšu ņemt vērā jūsu izteikto vēlēšanos. Thank you. And uh, now I think that Paldies! Vēlos atgādināt par kalendāro grafiku. Balsojums NV komitejā ir 5. novembrī šo pēcpusdienu un balsojums plenārs sēdē decembrī. Līdz ar to mēs uh, varam šo jautājumu beigt un pāriet pie nākamā. Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar uh, Frāns Fišler kungu, kurš ir ES eh, zinātniskās programmas koordinācijas komitejas priekšsēdētājs Expo 215. Kā jūs zināt, Expo 2015 ir universāla eh, izstāde, kas notiks no 1. maija līdz 31. oktobrim 2015. gadā Milānā. Uh, un piedalīsies 116 dalībnieki, ieskatot Eiropas Savienību un tās dalību valstis. Tiek gaidīts, ka piedalīsies daudzas ieinteresētās puses un tiek gaidīta ap 20 miljoniem apmeklētāju. Tēma ir pabarot planētu enerģija dzīvībai, un šī iemesla dēļ uh, Mēs esam uzaicinājuši zinātnēs programmas koordinācijas komitejas priekšsēdētāju, lai uzklausītu viņu mm, uh, par to, kā tad mums uh, uh, popularizēt šo svarīgo notikumu un kā nodrošināt Eiropas Savienībā panākums šajā um, ļoti svarīgajā izstādē. Labrīt visiem! Dāmas un kungi, cienījamie deputāti! Pēc 177 dienām atvērsies izstāde Milānā, tā piedāvās Eiropai unikālu iespēju koncentrēties uz vienu no pasaules lielākajiem izaicinājumiem uz tuvākajā nākotnē, kā nodrošināt uh, drošu un pietiekamu eh, pārtiku visai cilvēcei ilgtspējīgā veidā. Un kā um, vadības komitejas priekšsēdētājs eh, varu apliecināt, ka kopā ar parlamentu martā tika nodibināta šī komiteja, kas ieskās mm, kurā iekļaut eksperti no Eiropas un citām valstīm, kur uh, tika veidot zinātniskā programma Expo 2015, un mūsu mērķis ir dot savu ieguldījumu, eh, veidojot Expo 2015, izstrādājot zinātnisku uh, programmu par pārtikas drošumu. 147 valstis, starptautiskas organizācijas, arī ANO, uh, Mm, Romas aģentūras eh, piedalīsies šajā te universālajā vispasaules izstādē un Eiropas Savienības interesēs ir izmantot šo globālo platformu, lai eh, nostiprinātu savu lomu kā pamatspēlētājām debatēs par pārtikas apgādes drošību. Un Energy for Light Life um, faktiski ir tāds zināms krustojums, kur uh, kopā satek uh, vairākas zinātnes nozares, zinātniskā pētniecība un inovācijas pirmām kārtām. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jādod savus ieguldījumus šajās globālajās debatēs par pārtiks pietiekamību un ilgspējību. Uh, Un tieši tādēļ būs ārkārtīgi svarīgi ne tikai demonstrēt ekscelenci Milānā, bet pierādīta arī uh, līderu lomu izpētes jomā, bet svarīgi ir arī nodibināt sakars un sākt sadarbību ar starptautisko zinātnisko sabiedrību, lai pilnībā iesaistītos dialogā. Uh, Kāds punkts jau no sākuma kļuva pilnīgi skaidrs, runājot par uh, eh, ES līdzdalību. Zināts, kā pētniecība un, zin, eh, ir, un inovācija ir absolūti, ir vissvarīgākā, lai nodrošinātu cilvēci ar pārtiku un dzīvnieku izcelsmes olbaltumiem, nenoplicinot planētu tuvākajās desmitgadēs. Mums ir arī, protams, jā analizē trūkumu, kāda šobrīd uh, pastāv lauksaimnieciskajā ražošanā. Taču ierobežojumi, ko rada klimata pārmaiņas, ūdens eh, trūkums un uh, zemes un augsnes patēriņš ne uh, pārtiks audzēšanas nolūkiem rāda problēmas, arī par tiem ir jārunā. Uh, Mums ir jāizmanto viss iespējamais potenciāls, efektīvāk jāizmanto pieejamā, pieejamie zemes resursi ilgspējīgā veidā. Un līdz ar to zinātniskās komitejas lomi nodrošināt to, ka Eiropas Savienība ieņem proaktīvu lomu Expo 2015, dod savu ieguldījumu startautiskajām debatēm. Pēdējo mēnešu laikā vadības grupa ir izstrādājusi diskusiju dokumentu, kurā ir ietvertas nākotnes prioritātes zinātniskai pētniecībai un inovācijai pārtiks jomā. Šis dokuments īpaši ir mērķēts uz to, lai identificētu tās jomas, uh, kur Eiropas zinātnieki var eh, sniegt vislielāko pievienoto vērtību. Tas būs pamats sarunām ar ieinteresētajām pusēm un uh, plašāku sabiedrību ekspo laikā. Mēs nodrošināsim to, lai visi globālās pārtikas eh, nodrošināšanas aspekti tiktu uh, demonstrēti caur uh, pievilcīgiem, interesantiem pasākumiem. Uh, un nodrošināsim to, lai notiktu arī apmaiņa ar praktisko pieredzi. Un šādā veidā mēs dosim savu ieguldījumu, lai izmantotu uh, 2015. gada ekspo uh, mantojumu un rezultātus. Ko mēs rekomendējam? Runāt par izaicinājumiem, kādi ir sastopami pārtiks apgādē šodien. Uh, ir eh, jāpropagandē jauna zināšana septiņās jomās. Jāuzlabo sabiedrības veselība eh, caur eh, veselīgiem ēšanas paradumiem, samazinot pārtikas izšķērdēšanu un padarot pārtikas ķēdi efektīvāku, nodrošināt pārtikas nekaitīgumu un augstu kvalitāti globalizētajā pasaules pārtikas sistēmā un nodrošinot eh, līdzsvaru pārtiks apgādes sistēmā un pārvaldot zemi tā, lai eh, augsnes resursi tā, lai nodrošinātu ilgspējīgu lauku attīstību un nodrošinātu eh, ilgspējīgu lauksainieciskās ražošanas intensifikāciju. Nu, jāsaka, ka visas šīs jomas un šīs problēma jomas ir starpdisciplināras. Protams, tās ietekmē arī atšķirīgās kultūras. Un tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jāvēršas pret šiem uh, horizontālajiem jautājumiem, uh, uzņemoties starptautiskā li um, jomā līderu vadību, uh, daloties labākajā prasē, praksē un stimulējot starpdisciplināru pieeju. Taču ar to vien varētu nepietikt, lai atrisinātu uh, šo te sarežģīto vienādojumu sistēmu, mums ir e, jādomā arī par sekām, kādas rāda e, katra individu pieņemtie lēmumi uz pārtikas e, apgādes pietiekamību pasaulē. Ir jāveicina labāk izpratni par pārtikas sistēmu, cieņa pret pārtiku, izglītojot cilvēkus, lai viņi labāk saprastu saprastu viņu individuālās izvēles, globālo ietekmi un veicinātu attiecīgi uh, ieradumu maiņu. Pār, uh, pam, planētas pavarošana ir uh, plaša problēma, mums ir labāk jāsaprot dažādās sekas un ietekmes. Mums, kā Eiropas Savienībai, ir jāizmanto šie seši mēneši pēc iespējas pilnīgāk Expo 2015 laikā, kad pasaules uzmanība būs pievērsta mums, lai uh, panāktu progresu starptautiskajā eh, sadarbībā, lai nodrošinātu planētu ar pārtiku. Paldies par uzmanību. Paldies par šo uzstāšanos un tagad došu vārdu eh, kolēģiem, lai uzdotu jautājumus un komentārus. Sāksim ar Pilāru Ajuzo. Ai Paldies priekšsādētāji, paldies uh, Višlēra kungs, prieks jūs atkal redzēt parlamentā. Mm, tas bija tiešām liels prieks eh, dzirdēt, ka eh, Milānas izstādē tiks organizēta agro pārtikas, pārtikai un inovācijai veltīts seminārs, sesija Es pati 20 gadus esmu iesa, biju iesaistīta pētniecības darbā, pētot dažādus graudaugus, ko izmanto pārtikā. Zinātniskā komiteja, kurš priekšsēdētājs jūs esat, e, izstrādāja ziņojumu. Un šie te septiņi punkti šajā ziņojumā šķiet ļoti labi, bet runājot par pārtikas e, apgādes drošumu, uh, jautājums, vai mēs runājam par vienu to pašu. Varbūt jūs varētu parakstarot, ko food security nozīmē e, trešai e, pasaulei. Mm, tā tad e, pārtiks pietiekamība, jo mūsu pasaules daļā, protams, ir pārtikas pārpalikumi. Mēs nekad neesam domājuši šādās kategorijās kā par to, ka pārtiks vienkārši nepietiek, bet te mēs laikam vairāk pievēršamies pārtiks pietiekamībai e, visā pasaulē. Bez tam arī visi šie jautājumi, kā pārtiks ražošana ietekmē augsnī, e, ilgadīgās ganības un tā tālāk es tiešām ceru, ka jūsu veiktais darbs nesīs taustāms rezultāts. Jautājums arī par finansējumu. Kāds finansējums ir pieejams projektiem šajā jomā? Kāda veida resursi ir piešķirti? Vai tie nāk no Eiropas Savienības, vai uh, tie ir kaut kādi pasaules līmeņa finansējuma avoti? Uh, un jūs norādījāt uz pamat tendencēm, vai projekta un programmas ir saistīta ar šīm tendencēm. Tātad, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu iespēju sasniegt mērķus? Un tagad došu Fišler kungam uh, vārdu atbildēji. Jā, paldies, paldies par šiem jautājumiem. Vispirms. Šis te zinātniskais dokuments ir eh, jau ļoti tālu pavirzies uz priekšu, taču nav pilnībā pabeigts. Decembra sākumā būs vadības grupas sēde, un šajā sanāksmē mēs vēlētos dokumentu apstiprināt. Un eh, pavisam skaidri, tad, protams, mēs to uzreiz eh, nodosim arī Eiropas parlamenta rīcībā. Par otro jautājumu. Nu, varbūt, jā, tieši ar formulējumiem ir nelielas problēmas. Manā dzimtajā valodā nav atšķirības eh, kā angļu valodā. Uh, food safety and security. No angļu valodā tas nenozīmē vienu un to pašu. Un tāpēc īpaši C vai trešajā punktā šajā dokumentā ir minēts, ka food safety ir viens no principiem un viena no prioritātēm. Un šeit mēs piedāvājam īpašus eh, pētniecības jautājumus, eh, zināt, adresējam to zinātniekiem, lai uh, viņi pētītu, kā nodrošināt nekaitīgu, drošu pārtiku. Uh, bet otrs jautājums ir, kā nodrošināt pietiekami daudz pārtikas, tātad par uh, secure food. Un uh, FAO definīcijā ir uh, definēts, ko nozīmē glo global food security. Un šī termina ietvaros uh, tad arī tiek integrēti vispārējie pārtikas aspekti. Par finansējumu un finansējumu zinātniskiem pētījumiem Eiropas eh, Savienība ir padarījusi, ir eh, piešķīrusi noteiktu budžetu Eiropas eh, paviljonam Milānā. Un tika nolēmts arī, ka šajā paviljonā būtu jāorganizē programma, dažādi pasākumi mm, šo mēnešu laikā, kamēr Milāns e, ekspozīcija būs atvērta. Lūk, šī bija tā pamat ideja. Kādēļ vispār tika veidot vadības grupa? Un proti, um, ideja bija tāda, ka programmai nevajadzētu vienkārši beigties oktobra beigās, kad uh, izstāde tiks slēgta, būtu jābūt turpinājumam, un šim turpinājumam būtu jābūt zinātniskai pētniecībai un pētniecības programmai. Uh, Un finansējums šim zinātniskajiem pētījumiem būs balstīts uz eh, parasto finansēšanas sistēmu, kas tiek izmantota Eiropas Savienībā. Šī gadījumā tas būs apvārsnes 2020 un tā pētniecības programmas un uh, apvārsnī 2020 budžetā ir iezīmēts programmas lauksaimnieciskiem pētījumiem Un eh, tad jau tas ir atkarīgs no tiem, kas ir ieinteresēti veikt šādus pētniecības projektus. Eh, Tātad eh, tas ir viņu uzdevums iz, izlemt, nu, kādu finansējumu avotu viņi vēlēsies izmantot. Paldies! Man ir pašam jautājums no savas puses. Ir labi zināms, ka starptautiskās aģentūras runā par uh, vajadzībām pēc pārtiks un ka līdz 2050. gadām pieprasījums pēc pārtiks, pārtikas palielināsies par 70% un tas faktiski uh, Eh, tas novadīs pie situācijas, kad eh, ilgtspējībai un efektivitātei būs jāiet roku rokā, lai mēs varētu izmantot visus pieejamos resursus efektīvā veidā pārtiks ražošanai. Un tajos septiņos punktos, ko jūs minējāt, lai es, uh, eh, tie būs jāievēro un jāievēro arī programma eh, pārtiks izšķērdēšanas samazināšanai. Un jāsaka, protams, pārtiks izšķērdēšana atšķiras attīstītajā pasaulē un jaunatīstības valstīs. Eh, mums tātad tas notiek patērētāju pusē eh, pārtiks ķēdes noslēgumā. Reizēm patērētāji neatbilstoši izvērtē savas vajadzības pēc pārtikas, un tādēļ viņiem pārtika ir jāizmet, kā, mm, kamēr jaunatīstības valstīs tas notiek ķēdes sākumā, jo vienkārši trūksta atdzesētas pārtikas, pārtikas atdzesētas uzglabāšanas iespējas, nepilnības pārtikas transportēšanā un tā tālāk un tādēļ e, zinātniskā sabiedrībai būtu jākoncentrēs pietiekami uz šo pārtikas izšķērdēšanu, par to parlaments ļoti uztraucies, un tas, protams, ir e, piesaistījis plāšu uzmanību jau iepriekšējā sasaukuma laikā, un arī šajā sasaukumā mēs turpināsim strādāt pie šīs tēmas. Tā, tā ir viena no lietām, kas eh, tā tad jau ir pie apvāršņa, ja mēs runājam par ilgtspējīgu. Eh, tālāk eh, jūsu komiteja, vadības komiteja, vai jūs izskatīsiet jautājumu par konkurējošu zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, jo šobrīd pasaulē zeme un uh, dažādi produkti uh, tiek ražoti, piemēram, lai rastu jau, piemēram, enerģijas iegūšanas nolūkiem un samazinās platības pārtikas ražošanai. Un mēs redzam, ka mm, šīs te konkurējošā izmantošana ir ļoti būtisks jautājums. Pārmaiņas pēc izmantošu tagad savu dzimto valodu, saka Fišler kungs. Ich möchte vorausschicken äh, für meine Beantwortung, dass. Es gribēju pateikt, ka komitejas loma nav domāta tam, lai veidot kaut kādu jaunu lauksaimniecības politiku vai globālu lauksaimniecības politiku. Nē, tā ir vadības politika, kas savu laiku un darbu iegulda pētniecībā un izpētes programmās, bet, protams, Es labprāt um, pakavēšos pārdomās pie jūs minētajiem argumentiem, proti, ka uh, tagad uh, 21. gadsimtā mums ir vajadzīgs par 70% vairāk pārtikas. ANO ģenerālsekretārs Banki Mūns šajā kontekstā teica, ka jau 2030. gadā mums būs vajadzīgs jau par 50% vairāk pārtiks. Tātad pirms tam es uh, runāju par 2050. Uh, gadu, saka Fišler kungs. Un Jāsaka, ka pasaules um, iedzīvotāju skaits nepieaug tā ļoti uh, pakāpeniski. Tagad eh, mēs pieredzējām tādu ļoti lielu demografisko sprādzienu, bet eh, pēc tam tas atkal samazināsies. Līdz ar to nākamo 20 gadu laikā mums būs vislielākie izaicinājumi. Jā, protams, par to ir jāpalauza galva. Un mēs saprotam, ka tikai maza daļa no šiem eh, jaunajiem pārtikas produktiem var nākt no papildus lauksaimniecībā izmantojamām platībām. Eh, nē, nu, citu pārtiku mums ir jāsaražo, ražojot vairāk tai pašā platībā. Tātad mums te jārunā par eh, ilgtspēju un arī vides komitejas interesēm, proti palūkojoties pagātnē, 20 gadu laikā bija iespējams dubultot vispārī, vispārējos eh, ražošanas apjomus, bet tas, diemžēl, notika uz vides rēķina. Tagad ir izaicinājums šos paaugstinātos eh, produkcijas eh, ražošanas rādītājs ir jāsaglabā, nenoplicinot vēl vairāk mūsu vidi. Un tieši šeit, Eiropā, kur mēs esam tādi ļoti aktīvi ražošanā, ir jāmēģina izskaust pagātnē pieļautās kļūdas un lauksaimniecībai jākļūst videi draudzīgākai. Nu, tas ir galvenais izaicinājums. Uh, Otrs arguments proti par uh, šķērdēšanu, produktu ārā mešanu, mēs zinām, ka industrializētajās valstīs aptuveni 30% no pārtiks produktiem vienkārši tiek izmesti atkritumu spainī. Un attīstības valstīs daudzi pārtikas produkti uh, nav izmantojami, ņemot vērā to, ka nav pietiekam daudz uh, labu noliktavu un uh, uh, bieži vien arī raža iet bojā. Nu, tā ir milzīga problēma. Un, ja mēs te runājam par 30% izmestiem atkritumos, nu šeit patiešām ir milzīgs, proces, um, milzīgs potenciāls, un tas ir uh, arī jāņem vērā izpētes jomā. Un visu beidzot šī konkurence. Uh, proti lauksaimniecības eh, kultūra, kas tiek izmantot pārtikai un kas netiek izmantot pārtikai. Mums Eiropā ir jāprecizē, nu, nevajag vairāk šeit izpēti, tas ir eh, politisks jautājums, proti uh, Eh, pārtiks produktiem ir jāprevalē. Nu, galvenokārt ir jāaudzē pārtika lauksaimniecībā apstrādātajā zemē. Un ja mēs runājam par bioekonomiku, biotautsaimniecību, biomasu, tās izmantošanu dažādiem nolūkiem, piemēram, ražot enerģiju, ķīmikālijas, kā arī uh, radot siltumu, kurinot, ir jāņem vērā sekojošais. Biomasa ir jāizmanto galvenokārt tā, nu, to iegūstot no atkritumiem un jāmācās arī no uh, mežsaimniecības. Tur jau sen uh, tiek domāts par to, kā mežā iegūto biomasu izmantot eh, tajā vērtību ķēdē, kas atmaksāsies visvairāk, kas eh, nodrošinās vislielāku pievienoto vērtību. Un, diemžēl, šādas pieejas mums trūkst nu, lauksaimniecības biomasa ir pārāk vērtīga, lai to vienkārši tāpat sadedzinātu, neizmantojot to daudzveidīgāk, un lai uh, ražotu arī dīzeļu, degvielu un benzīnu, nu nē, nu tas arī nav vislabākais uh, veids, kā to izmantot. Jādomā arī par augstvērtīgākiem produktiem, piemēram, uh, petroķīmikāliju aizstāšanu ar biomasu. Paldies! Very much. And, uh, okay, Madam Heavy. Paldies. Tālāk, Heavy kundze. Jā, liels paldies. Vēlējos uzdot jautājumu. Programmā, zinātniskajā programmā, vai tur ir noteiktas kaut kādas prioritātes, eh, piemēram, veicinot eh, vietējo lauksaimniskās produkcijas ražošanu, tā saucamo nulles, eh, lauksaim, nulles kilometru lauksaimniecisko produkciju, respektīvi, lai tas, kas tiek patērēts, tiek ražots uz vietas. Es īsti nesapratu jūsu jautājumu, saka Fišler kungs. E, ko jūs domājat ar šo 0 kilometru? Tā tad es saprotu, ka jūs te runājat par tā saukto CO2 mugursomu, kā mēs to šodien saucam. Proti, ka nedrīkst pieļaut to, ka pārtikas produkti tiek eh, transportēti apkārt pus pasaulē, pirms tie nokļūst uz mūsu patērētā šķīvja. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tas ir arī politiskas dabas jautājums. Tomāti, piemēram. piemēram, Beļģijā šeit eh, ļoti tuvu var saražot eh, tomātus, bet tad ir jābūvē, piemēram, siltumnīcas, un tad ir eh, citreiz arī tumšākajos gadalaikos jāieslēdz tur gaisma, lai pagarinātu dienas gaismu mākslīgā veidā, nu tad tas ir varbūt neveiksmīgāk kā tad, ja mēs, piemēram, šos Mm, tomātus saražojam Āfrikā un atvedam vai uz Beļģiju vai uz Nīderlandi. Tātad tas viss ir jāaplūko tādā plašākā kontekstā, lai mēs nenonāktu pie aplamiem argumentiem. Paldies. Now we have uh, another question. Vēl kāds jautājums no Tojas kundzes? Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Pišlēr kungs, labrīt arī jums! Šeit pārstāvu Dēve komiteju, komiteju attīstībai un sabiedrībai, sadarbībai un mūsu uzaicinājušo sanāksmi. Mani, protams, interesē mūsu darbības joma. Es vēlētos nedaudz pajautāt par šo te vadības komiteju. Mm. Daži no šiem jautājumiem, šiem ļoti svarīgiem jautājumiem, ko jūs apskatāt, nedrīkstāt aizmirst arī par tūkstošgadas mērķiem. Un viens no tiem ir tik galā vai apkarot bādu pasaulē. Un eh, tas ir saskaņā ar Eiropas politiku roku attīstot eh, pārējo pasauli. Tātad bāda eh, samazināšanas eh, jautājums ir ļoti svarīgs jautājums, ko parlaments ir daudzkārt izskatījis, kas tiek izskatīts tad, kad mēs runājam par klimatu pārmaiņām. Runājot par situāciju uz zemeslodes, nu, šāda te, šāda procesi notiek, tie izmaina situāciju, šī te zemes sagrābšanas problēma ir ļoti aktuāla, tātad mūs interesē šī aspekti. Nu, vispirms, kā jūs zināt, tad tūkstošgadus pirmais mērķis nosaka, ka līdz 2015. gadam būtu uz pusi jāsamazina bad, tāds ietēju skaits pasaulē, bet kā tas izskatās šobrīd, šīs mērķis arī tiks sasniegts. Taču, sakojot arī diskusijām, kas notiek eh, tālāk, ka tā saucamiem ilgspējības mērķiem, eh, kas pašlaikā notiek apspries šeit, eh, būtu šī ideja, ka būtu jānosaka tāds turpmāks mērķis, kas ir pilnīga bada, uh, izskaušana pasaulē. Nu, tas ir liels izaicinājums, un tas, protams, ir ņemts vērā mūsu programmā, un tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēcei būtu nākotne. Tālāk klimata pārmaiņa aspekts. Arī tās ir viens no jautājumiem, ko izskata mūsu uh, vadības komiteja, bet ir arī skaidrs, ka sekas, klimata pārmaiņu sekas, eh, atšķirīgi ietekmē dažādas klimatiskās zonas pasaulē. Tāpēc būtu ļoti svarīgi mm, arī šīs atšķirības atbilstoši ņemt vērā. Un šai ziņā es gribu teikt, ka Eiropa varbūt nav tajā izdevīgākajā situācijā, jo, kā jūs labi zināt, tad, eh, nu, apkārt pasaulē ir tās saucamās klimata joslas, un tādēļ ir ļoti viegli eh, kādu lauksaimniecības tehnoloģiju pārnest no Brazīlijas uz Āfrikas vidieni vai Dienvidaustrumāziju, nekā pārnest šādu tehnoloģiju no ziemeļiem uz dienvidiem. Un e, tas būtu jāatspoguļo arī izzinātniskās pētniecības programmās. Bet vispārīgi klimata pārmaiņas ir viens no tādiem fundamentāli svarīgiem aspektiem. Par zemes sagrābšanu, nu, es domāju, ir kāds vājais punkts Eh, nu, piemēram, jūs lasat jaunākos ziņojumus, kas nāk no ANO struktūrām, eh, kas atbild par šo tēmu, eh, tad viena no problēmām ir datu nepietiekamība, jo šķiet, bet es vēlreiz uzsveru šķiet, ka primāri šī zemes sagrābšana nav nemaz tik plaša tādēļ, lai ražotu lauksaimniecības produktus, uh, piemēram, Ķīnā. Nē, tās ir investīcijas zemē, jo spekulācija ir, vai prognoze ir tāda, ka nākotnē zemes cenas pieaugs un tādēļ investoriem šādā zemē, zemes īpašumos ir izdevīgi investēt. Tāpēc šeit es domāju, dati nepieciešamajos datos vai datu pieejamībā ir jāievieš kādi uzlabojumi. Manuprāt, e, lai vispār varētu regulēt šā, šos procesus, un tieši tādēļ būtu nepieciešams pieņemt e, regulējumu starptautiskā līmenī, jo to nevar regulēt tikai atsevišķās valstīs. Un šāda iemesla dēļ būtu tikai atbilstoši kā tiktu investēts zemes reģistros. Ja ir nodibināta pamatīga, kārtīga eh, zemes īpašuma reģistrācija, tiek izveidots atbilstošs reģistrs, tad visa šī te eh, zemes tirdzniecības sistēma kļūst daudz caurskatāmāka. Un visbeidzot, eh, pēdējais jautājums no Briāno kundze. Nu jā, šeit es par to ideju, ka jāpatērē uz vietas ražot pārtiku. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi to darīt, īpaši ekspo laikā mums vajadzētu tiešām likt uzsvaru uz vietēji ražot pārtiku. Tas nāktu par labu vietējiem ražotājiem mūsu reģionā. Eh, mums ir ģeolo, manā reģionā, piemēram, ir eh, ģeoloģiskas nestabilitātes problēmas, un tas rāda papildus grūtības ražot pārtiku. Eh, protams, ir arī jautājums, ko es gribēju uzdot attiecībā par zivsaimniecību, runājot par ilgspējīgu lauksaimniecību. Es vienkārši domāju, vai tiek domāts arī par ilgspējīgu zvejniecību. Zīves, protams, ir tradicionāli mūsu pārtika, bet jānodrošina tas, lai zīves varētu zvejot eh, ilgspējīgi. Paldies par šo jautājumu. Un vispirms, eh, runājot par reģionālu pārtiks ražošanu, es gribētu teikt, ka Daudz var mācīties no Itālijas, un cik tālu es to redzu, šī te reģionalizētā pārtiks sistēmas varētu būt pamatā Itālijas paviljona ekspozīcijā nākošā gada ekspo, ekspo, un Itālija šeit nodemonstrēs, cik ļoti svarīgi ir uh, reģionāla pārtiks ražošana un kādas ir tās priekšrocības, kā arī kāda ir e, saistība starp geogrāfisko līdzsvaru un kvalitāti un visām šīm lietām. Itālija ir e, daudz cīnījusies arī par to, lai aizsargātu savus tradicionālos pārtiks ražotājus, lai aizsargātu geogrāfiskās izcelsmes e, nosaukumus un, un, un tam līdzīgi, bet tur nekādu jaunu pētījumu īpaši nebūtu nepieciešama. Jūs to vienkārši darāt, un var jau būt, ka varētu domāt par to, kā var labāk atbalstīt šādu veidu eh, lauksaimniecības ražošanas sistēmas. Runājot par zivsaimniecību. Jā, varu apliecināt, ka uh, akvakultūra un jūras sistēmas, jūras bioloģijas sistēmas arī būs mūsu komitejas uzmanības lokā. Un visi zina, ka jūras vide ir ļoti jūtīga. Un kāds eh, aspekts, kas varbūt ir mazāk zināms, ir eh, kādas ir sekas ko klimata pārmaiņas var radīt uz jūras eh, vīdi. Un eh, tās var būt ļoti būtiskas ietekmes, par kurām mēs šobrīd varbūt vēl neko nezinām. Un tāpēc ir nepieciešami zinātniskie pētījumi, labāki pētījumi, labāks metodoloģijas jāizstrādā, lai mēs noteikti kā labāk mēs varam pētīt un sekot tam, kā attīstās mūsu zivju krājumi. Un Birgensan kungs eh, atgādināja man, ka tiek veikti pētījumi, to dara apvienotais pētniecības centrs. Eh, un eh, te ir runa par ģenētisku metožu izmantošanu lai identificētu pārtikas izcēlesmi, lai varētu pateikt, vai pārtika ir pareizi marķēta un vai tiešām pārtika ir no eh, tā reģiona, kas minēts eh, marķējumā. Tā mēs labāk varētu identificēt eh, pārtikas izcelsmi un arī tos, kuri nu, ļaunprātīgi izmanto šīs te, šo izcelsmes marķējumu. Labi, paldies, šķiet, ka papildus jautājumu mums vairs nav no mūsu kolēģa puses, tā kā mēs pasakāmies Fišlera kungam par uh, viņa ļoti noderīgo darbu, ko viņš dara. Un ar nepacietību gaidīsim ekspo. Un tagad mainām dekorācijas. the... Mēs aicinām šeit prezidijā uh, Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālo direktori, lai um, izskatītu nākamo darba kārtības punktu. Ringraziamo per eh, aver eh, Paldies par to, ka esat piekritusi ar mums tikties. Suzana eh, Džakabs kundze. Šis darba kārtības punkts. parāds viedokļu apmaiņu ar PVO par ebolas vīrusa izraisīto epidēmiju. Objektīvi runājot, Eiropas Savienībā pilsoņi uh, ar lielu interesi seko uh, tam, kas notiek Rietum Āfrikā, jo šeit runa ir ne tikai par skaitļiem. Un esmu pārliecināts, ka reģionālā direktore mūs informēs par aktuālāko situāciju, bet problēma ir tāda, ka šis bīstamais vīrus varētu ietekmēt arī Eiropas uh, iedzīvotāju veselību, ja vīrus sāktu izplatīties arī pie mums. PVO ir norādījusi, ka ir jāizolē slimība, nevis šīs valstis. Un tikai kopīgiem spēkiem mēs spējā, spēsim apturēt slimības izplatību Rietum Āfrikā. Pēdējo mēnešu laikā ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad ves medicīnas darbinieki, brīvprātīgie, kuri ir strādājuši slimības kartajos reģionos, atgriežas uh, ir saslimuši un viņi tiek repatriēti uz Eiropu ārstēšanai. Mēs uh, zinām, ka problēma tiešām skar uh, brīvprātīgos uh, un medicīnas darbiniekus, kuri dodas uz skartajiem reģioniem. Ja šie cilvēki saslimst un tiek repatriēti, tad šis jautājums tiešām ir uh, aktuāls, un uh, te mēs varētu noteikti daudz ko vairāk darīt. Es dodu vārdu uh, direktors kundzei, un viņa mums varētu pastāstīt, kas Eiropai ir jādara, lai uh, varētu veiksmīgi cīnīties pret slimības izplatību Rietumā Āfrikā un kā mums labāk organizēt mūsu pašu darbu gadījumā, ja slimība nonāk arī Eiropā, un ceram tomēr, ka tā nenotiks, bet eh, kā mums rīkoties tad, ja tiek konstatēti daži eh, saslimšanas gadījumi Eiropā, un kā novērst uh, negatīvās uh, iespējamās sekas. Paldies, tagad vārds Jākops kundzei. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti, pateicos par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā uh, Envi komitejas uh, sanāksmē. Šī ir pirmā reize, kad viesojos uh, parlamentā jaunā sasaukuma laikā. Vēlu jums panākumu šajā būtiskajā un atbildīgajā darbā Eh, vispirms pirmais eh, slaids, atgriežoties pie ebolas jautājumu, mums eh, vēlos norādīt, ka mums priekšā ir milzīgs izaicinājums, lai reaģētu uz šo epidēmiju tūlīt un nepietiekamā apjomā. Uh, pasākumi, kas ir veikti Liberijā, eh, ir eh, noveduši pie neliela samazinājuma, bet ir jābūt ļoti piesardzīgiem, raugoties uz šiem skaitļiem. Tie Eh, speciālisti uzskata, ka šo slimības uzliesmojumu būs iespējams pārvarīt, eh, pārvarēt tūksto, eh, turmāko sešu, deviņu mēnešu laikā. Š, pirmie uzliesmojumi ir notikuši jau uh, 1970. gados, tie aprobežojās ar atsevišķiem ciematiem. Un pārsvarā šos uzliesmojumus uh, dažkārt pat nepamanīja, bet šī uh, uzliesmojuma specifika ir tā, ka tas uh, ir sācies biezi apdzīvotā reģionā, kur ir, satiek, ir trīs valstu kopīgās robežas un tas uh, šajā reģionā ir arī uh, pils, lielas pilsētas un ir um, diezgan intensīva iedzīvotāju pārvietošanās. Līdz ar tāpat jānorāda, ka nevienai no trim skartajām valstīm nebija pietiekamu resursu, lai pietiekami ātri spētu pārvarēt šo situāciju. Visā šajās valstīs pastāv uh, politiskā nestabilitāte un arī veselības aprūpas sistēmas um, ir nepietiekami attīstītas un arī uh, valsts uh, dienestu darbība nav pietiekama, lai efektīvi cīnītos pret slimību. Nākamais slaids. Protams, ir iespējams apturēt uh, ebolas izplatību un ir Eh, pieredze ir tāda, ka Senegālā un Nigērijā ir izdevies apturēt eh, slimības izplatību un 17. un 20. oktobrī attiecīgi šajās valstīs ir paziņots, ka vairāk eh, saslimšanas gadījumu nav. Kas ir nepieciešams, lai uh, Eh, cīnītos veiksmīgi. Ir nepieciešami eh, globāla mēroga ieteikumi, un ja nav vakcīnu, tad ir jāveic eh, sanitārie mm, sabiedrības veselības pasākumi, ir jāprūpē slimnieki, jāizolē saslimušie un jācenšās pāraut uh, slimības izplatības ķēde, ir jāinformē sabiedrību par to, kā izsargāties no saslimšanas. Nākamais slaids. Jūs noteikti visi esat informēti par to, ka šā gada 8. augustā PVO ģenerāla direktors paziņoja par to, ka uh, ebolas uzliesmojums Rietum Āfrikā ir uh, pasaules mēroga apdraudējums un ka uh, ir jāiedarbina atbilstoša procedūra, lai uh, apturētu slimības tālāku izplatību. Es gribu īsumā jums uh, Uh, pastāstīt par to, kādi ir pagaidu ieteikumi, kas attiec uz visām valstīm. Vispirms gribu uzsvērt, ka PVO neiesaka vispārēju aizliegumu starptautiskiem uh, pārlidojumiem vai preču mm, pārvadāšanai. Ir ieteicams veikt uh, Uh, skrīningus kārtējās valstīs. Uh, ir veikta jau ārējā izvērtēšana un nākamais izvērtēšanas rauns tiek gatavot sadarbībā ar Eiropas komisiju. Varu jūs informēt par pirmā izvērtējuma rezultātiem, kas ir ļoti pozitīvi komisija neai, komitija neaizliedz noteikti pulcēšanās aizliegumus, bet šie lēmumi ir jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi. Komiteja aicina dalību valstis veikt riska izvērtējumu pirms tiek pieņemti lēmumi, un ir gatava komisija dot arī komiteja sniegt ieteikumus un padomus Eh, ANO drošības padome ir izveidojusi um, um, ANO ārkārtas misiju, ņemot vērā šo apdraudējumu un eh, PVO ir vadošā organizācija ves, pasā, pas, sabiedrības veselības jomā, bet ANO rīkojas citās jomās kā drošība un citās. Tālāk par starptautiskiem pasākumiem. ANO drošības padomes rezolūcijas un PVO Um, aicinājumi ir izraisījuši reakciju starptautiskā mērogā. Īpaši lielu ieguldījumu dod Eiropas Savienība un dalību valstis. Ir izveidots 90 dienu rīcības plāns, lai apturētu epidēmijas izplatību un samazinātu saslimušo skaitu lai nodrošinātu vismaz 70% slimnieku izolāciju un ārstēšanu un vismaz 70% mirušo drošu apglabāšanu. Tie ir 60 dienu mērķi, lai nodrošinātu efektīvu e, pasākumu līmeni, bet ir vēl jāveic e, noteikti sabiedriskās veselības drošības pasākumi. E, Uh, no tā aprēķināto uh, veselības uh, aprūpas speciālistu skaita ir šobrīd pieejama tikai 155, un tas ir mazāk nekā trešā daļa no nepieciešamā ir aprēķināts, ka ir nepieciešams aptuveni miljārds dolāru, lai finansētu ebolas rīcības plānu īstenošanu. Pagaidām ir pieejama apmēram puse no finansējuma. Un PVO ir konkrēti nepieciešams aptuveni 260 miljonu dolāru šim fondam, kas ir izveidots ciņai pret ebolas uzliesmojumu. Tā tad ir jāveido aprūpes centri, jā, jāizvieto slimnīcu gultas, jāfinansē mediķu darbs un citi pasākumi. Uh, līdztekus uh, sabiedrības veselības pasākumiem ir jāizstrādā pēc iespējas ātrāk vakcīnas un uh, medikamenti, kas nepieciešami slimības ārstēšanai. Šī uh, slimība skan visvairāk nabadzīgās valstis un nabadzīgos uh, iedzīvotājus šajās valstīs. Uh, Šobrīd eh, tiek eh, izstrādāts eh, vakcīnas un medikamenti, un šis process tiek pātrināts, reaģējot uz uzliesmojumu Rietumu Āfrikā. Tāpat būtu ļoti labi, ja tiktu izveidots mehānisms, kas nodrošinātu piekļuvi vakcīnām un ārstēšanai uh, Uh, slimībām, kas ir uh, palikušas novārtā vai kas ir uh, saistīts ar nabadzību. Tagad šīs vakcīnas jau tiek izmēģinātas. Divas vakcīnas tiek izmā, izmēģinātas uz cilvēkiem, izmantojot pātrināto procedūru attiecībā uz uh, efektivitāti un drošumu saskaņā ar PVO procedūru. Un skartajās valstīs mēs ceram šīs vakcīnas jau izmantot no nākamā gada janvāra. Tāpat tiek izstrādāti sērumi un uh, globulīnu pret pretvielas un arī pretvīrusu medikamenti. Tagad atgriežoties pie jūsu minētā jautājuma par to, kāds risks pastāv Eiropā. Es uh, vēlos uzsvērt, ka ebolas izplatības risks Eiropā ir ļoti neliels. Uh, cilvēki, kas dodas uz Rietumu Āfriku, viņiem ir ļoti neliels risks inficēties, ja tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi. Ja skarto valstu pilsoņi dodas uz Eiropu, tad pastāv ļoti neliels risks, ka slimība varētu izplatīties ģimenes kontekstā vai uh, sabiedrībā. Protams, ir jāievēro visi drošības pasākumi. Ir jāsaprot, kas ir ebolas vīrus, kā tas izplatās un kā cilvēki var sevi pasargāt. Tas ir ļoti svarīgi profilakses īstenošanai uh, būtībā uztvere Eiropā ir pārāk dramatiska salīdzinot ar reālo uh, risku, ko rada šis uzliesmojums. ir eh, jānodrošina atbilstoša efektīva informācijas kampaņa sabiedrībai, lai eh, visi justos kā aktīvi eh, dalībnieki profilakses pasākumos. Kādēļ es saku, ka šis risks ir neliels? Tāpēc, ka Eiropā ir ļoti labi attīstīta uh, veselības aprūpas sistēma. Tādēļ uh, šāds um, uzliesmojums kā Rietumāfrikā, Eiropā nav iespējams, jo um, medicīnas dienesti var adekvāti reaģēt uz uh, atsevišķiem gadījumiem, bet mums ir turpmāk vēl jānostiprina veselības aprūpas sistēmu darbība un jāizpilda jebkādi pastāvošie mm, caurumi vai jānovērš trūkumi. Uh, iebraukšanas punkti ceļotājiem, kas dodas no skartajām valstīm vai kas uh, dodas uz šīm valstīm. Tātad šajos uh, iebraukšanas punktos ir jāsniedz um, piemērota informācija par profilakses pasākumiem. Dažas uh, dalībvalsts ir ievēsušas skriningu pasākumus uh, iebraucošajiem pasažieriem. Uh, un šīs valstis varētu izvērtēt situāciju un dalīties ar citām valstīm attiecībā uz gūto pieredzi. Tāda šā iebraukšanas skrīninga efektivitāte ir salīdzinoši ierobežota. Efektīvāk ir pasākumi, kā tiek pārbaudīti no skartajām valstīm izbraucošie pasažieri. Medicīnas darbinieku drošība ir ļoti svarīga, lai uh, nodrošinātu viņu efektīvu darbību, jo tieši medicīnas darbiniekiem uh, ir vislielākais saslimšanas risks un viņi ir atbilstoši jāapmāca, lai samazinātu risku inficēties. Medicīnas darbiniekiem ir uh, jānodrošina arī uh, atbilstoša ārstēšana un palīdzība, ja tas nepieciešams. Un te mēs nonākam pie medicīniskās evakuācijas jautājuma un pie ārstniecības centru izveides. Es vēlos izmantot arī šo iespēju, lai pateiktos Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras uh, īsteno starptautisko darbinieku medicīnisko evakuāciju no Rietuma Āfrikas. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Šie pasākumi ir ļoti nozīmīgi, lai mm, nodrošinātu to, ka medicīnas darbinieki joprojām var doties uz skartiem reģioniem un tur strādāt. Nākamais slaids. Tāpat vēlos uzsvērt, ka sadarbības ar PVO un uh, Eiropas komisiju un EOCD ir bijusi ļoti efektīva. Mēs arī uh, palīdzam dalību valstīm uh, uzlabot uh, rīcības spēju cīņā pret hemorāģiskiem druģiem, tā skaitā pret ebolu jo rīt mēs varam eh, saskarties nevis ar ebolas drudzi, bet ar citu uh, saslimšanu. Un uh, tādēļ ir dalību valstīm jānostiprina to kapacitāte. Uh, lai varētu cīnīties ar šādām epidēmijām. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs es gribu teikt, ka mēs būsim pilnībā droši tikai tad, kad šīs slimības izplatība tiks pārtraukta šajā skartajā reģionā, kad tā tiks izskausta Rietumā Afrikā. Un tieši uz to mums ir jākoncentrējas mūsu darbā. Ar jūsu atbalstu, priekšstādātāja kungs un komitājas deputātu atbalstu, mēs uh, stiprināsim uh, centienus starptautiskā mērogā cīnoties pret šo epidēmiju. Un jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs. Paldies! priekš. Paldies par jūsu uzstāšanos. Jūs mums sniedzāt ļoti daudz uh, auglīgas informācijas. Ir ļoti daudz kolēģi pieteikušies runāt. Un došu viņiem vārdu bez liekas vilcināšanās. Sākumā uzstāsies tomēr nevis uh, kāds no mūsu kolēģiem, bet gan Džons Rājens no veselības ģenerāla direkcijas. Lūdzu. 5 minūtes, jā, ar to vajadzētu būt gana. Jā, paldies priekšsēdētāji, labrīt, dargie kolēģi, mēs esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai varētu palīdzēt tām valstīm, kas ir cietuši no ebolas epimēdijas. Un, lai um, atbalstītu arī ANO un dalību valstis, mēs vēlamies epidēmijai pielikt punktu pēc iespējas ātrāk, bet, protams, komisijai ir ļoti labi jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai arī Eiropa būtu gatava cīnīties ar ebolu, ja tās kartu mūsu kontinentu. Jakubas kundze teica, ka ebolas risks Eiropā ir visai zems, bet pat viens gadījums, viens saslimušais var apdraudēt gan savus ģimenes locekļus, gan arī um, Eh, medicīnisko personālu, un tas arī eh, var radīt paniku sabiedrībā. Mēs ļoti aktīvi esam sadarbojušies ar Eiropas eh, slimību prevencijas centru jau kopš pirmā saslimšanas gadījuma, arī ar Veselības drošības komiteja, kas tika uh, izveidota pagājušajā gadā, ņemot vērā lēmumu par um, tās uh, izmantošanu tad, ja būs nozīmīgi draudz sabiedrības veselībai. Uh, Tiek runāt par agrīno brīdināšanu, par uzraudzību, riska pārvaldību un izvērtējumu, par um, informācijas sniegšanu pilsoņiem lēmumā tāpat ir teikts, ka dalību valstīm ir uh, jākonsultējas citai ar citu uh, šīs komitejas ietvaros, lai varētu Eh, iedzīvināt visas tās struktūras, kas ir nepieciešamas, lai veiktu izvērtēšanu un novērošanu saskaņā ar eh, starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem. Šī gada martā bija uh, tāds pirmais uh, slimības uzliesmojums. Mēs esam uh, publicējuši visās Eiropas Savienības oficiālās valodās informāciju par slimības simptomiem, ir uh, bijis informācija masu mēdījos, lidostās, uh, dzelzceļa stacijās, un uh, cilvēki vienmēr tik informēti, ka viņiem ir jāziņo, ja ir aizdomas par to, ka kāds slimnieks varētu atrasties vai nu no lidmašīnas salonā vai kur citur. Uh, Ir arī uh, vienošanās par ziņošanas sistēmu uh, apstiprināt slimības gadījumu scenārijā. Stokholmā esošais uh, slimību prevencijas un kontrolas centrs ir uh, izstrādājis konsultācijas par medicā, me, medicīnisko evakuāciju nepieciešamības gadījumos. Tāpat tiek runāts par to, vai dalībvalsts ir gatavas cīnīties ar uh, ebolas epidēmiju, ja tā skars mūsu kompetentu. Un, Uh, septembrī tika um, izvērtēts to, cik dalība valsts ir gatavs šādam scenārijam, un katru reizi tas tiek uh, aktualizēts. Jāsaka, ka daudzās dalību valstīs trūkst struktūru šādu slimnieku apkopšanai, ja viņi būs, ja viņi radīsies. Uh, Un komisija kopīgi ar dalību valstīm tagad vēlas īstenot sistēmas un pasākums, lai visām dalību valstīm būtu piekļuve laboratorijās, lai būtu uh, slimnīcās pietiekam daudz gultu uh, iespējamiem slimniekiem. Vakardien uh, komisija organizēja semināru, kur mēs tikāmies ar dažādiem ekspertiem, piemēram, infe no infekciju kontroļu centriem, un tika runāts par to, kā cīnīties pret ebolas uh, simptomiem pret ebolas uh, izplatību arī, piemēram, slimnīcās, kad ar to saslimst uh, medicīnas personāls. Un, un novembrī mēs organizēsim jaunu semināru uh, citiem uh, darbiniekiem, uh, kas arī var nonākt kontaktā iespējams ar slimnieku, piemēram, uh, līdz sabiedrībās strādājošiem. Un tāpat ir jāapzina tie cilvēki, kas eh, ir jau guvuši pieredzi ārstējot ebolas slimniekus Eiropā. Un, protams, ir eh, jābūt arī eh, skrīningam lidostās, kā to minēja Jākabs kundze. Mēs to veiksim arī pārbaudot reisus no Rietuma Āfrikas. Un mēs, protams, pētīsim, vai ir iespējams šeit arī kādi uzlabojumi saskaņā ar PVO ieteikumiem. Jāsaka, ka ir arī jākontaktēs regulāri ar. Um, attiecīgajām valstīm, lai mums būtu pietiekam daudz informācijas, mūsu rīcībā pietiekam daudz aktuālas informācijas un saskaņā ar uh, Runājot par sabiedrības informēšanu, PVO ar saviem dienestiem uh, gatavo uh, informācijas rulīti par uh, ebolas prevenciju, par to, kā rīkoties uh, riska gadījumā. Un, protams, mums ir arī jāsastrādājas ar medicīnas darbiniekiem un ļoti rūpīgi jākontrolē šādu cilvēku ierašanās no slimības skartajām zonām Eiropā, un pēd, bija arī gadījums uh, pagājušajā nedēļā Francijā, pirmais gadījums. Un gribu teikt uh, noslēgumā, ka mēs arī izpētam tādu kopīgu tā kā konkursa procedūru uh, medicīnas produktiem, ka dalība valsts varētu kopīgi iepirkt vakcīnas un tā tālāk. Uh, Un, uh, mans kolēģis runās par vakcīnām un zālēm. Es negribu tam pievērsties, gribu tikai pateikt, ka mēs kopīgi ar Veselības drošības komiteju sadarbojamies, lai varētu pēc iespējas ātrāk identificēt riska gadījumus, un mēs veiksim arī tādu kartēšanas procedūru. Paldies! Paldies! Marks Prenge. Thank you very much. Good morning. Lūdzu, paldies! Pirmām kārtām gribēju paust līdzjūtību visiem ebolas upuriem un viņu tuviniekiem, un es neesmu pārliecināts, ka tie skaitļi, ar ko esam iepazinušies, patiešām atspoguļo reālo situāciju. Es domāju, ka situācija ir novērtēta nepietiekami. Ir ļoti daudz medijos par to runāts, par to, kādi, ka ir arī. Uh, aizdomas par uh, iespējamiem uh, ebolas slimniekiem Eiropā tiek runāts par vismaz uh, 70 uh, šādiem gadījumiem, bet uh, bieži vien tā ir viltus trauksme, bet jāsaka, ka mūsu ārsti Eiropā tagad ir, nu, burtiski uz uh, Uh, pakaļkājām, lai varētu uh, saskatīt šādus uh, gadījumus pēc iespējas ātrāk. Ir bijuši gadījumi, ka tā ir putnu gripa, malārija, kam ir līdzīgi simptomi sākumā, un slimnīcās Eiropas Savienības dalībvalstīs deviņi cilvēki jau ir bijuši ar ebolu, astoņi bija repatriēti, un tikai viens bija inficējies Eiropā. Un es gribu uh, pateikt komitejai, ka ebolas slimnieku skaits Eiropā nepazudīs, nesamazināsies, ja mēs neiznīcināsim to tās dzimšanas vietā, proti Rietum Āfrikā. Tādēļ ir nepieciešams uh, starptautiskais atbalsts, lai epidēmiju varētu kaut kā iegrožot. Slimību prevencijas un kontrolas centrs uh, tā kā eh, jau teica Džons Rājans, sniedz tehnisko atbalstu komisijai un citām iestādēm. Mēs piedalāmies veselības drošības komitejas sanāksmēs. Un, protams, mūsu aģentūrai tā ir viena no galvenajām prioritātēm, jo eh, kopš augusta mēs strādājam eh, ārkārtas režīmā, ir 40 eksperti, kas strādā maiņās 24 stundas diennaktī tiek mm, veikts apmācības, mēs piedāvājam arī apmācību materiālu un uh, gribu jums vienkārši minēt divus uh, piemērus. Gandrīz visi ebols slimnieki, kas tika ārstēti Eiropā, bija cilvēki, kas bija evakuēti no Rietuma Āfrikas. Tie ir pacienti, kas nozi, nonāk Eiropā uh, Eh, karantīnā tādos kontrolētos apstākļos, un ja tiek ievērota visa procedūra, tad nav pilnīgi nekāda riska, ka šie cilvēki varētu aplipināt kādu citu, bet reālā dzīve ievieš savus korekcijas. Slimnīcā eh, situācija ir atšķirīga un ir ļoti grūti arī nomainīt šo aizsarga uzvalku, aizsarga uniformu, un ja jūs eh, kaut tur um, kaut mazāko kļūmu pieļaujat, jums ir ļoti augsta iespēja inficēties, un tādēļ mūsu centrs ir arī sagatavojis mācību materiāls, kā piemēram ārstiem izmantot pareizi šo uh, materiālu, šīs aizsarga uniformas, un uh, E, mūsu centrs tāpat ir e, sagatavojis ieteikums par paraugu praksi dalību valstīm, par, veseli, par e, sabiedrības veselības aizsardzību šādās situācijās, un kā mēs dzirdējam no Džona Rājena, komisija ir sagatavojis tādu kā tīklu, lai varētu izglītot ārstus visā Eiropā, kam varētu būt saskari iespējami ar ebols slimniekiem. Mēs šeit nerunājam par eksperimentālu ārstēšanu un uh, Eh, mēs kopīgi ar kolēģiem no Eiropas zāļu aģentūras esam eh, ļoti aktīvi sastrādājušies, un vakardien es biju Āfrikā, es tikos ar kolēģiem no Nigērijas un jautāju, kā jums izdevās eh, izskaust ebolu. Viņi man atbildēja, Tas viss ir ļoti vienkārši. Līderība, apņemšanās, koordinācija. Es domāju, mums arī šo mantru vajadzētu iegaumēt Eiropā. Paldies, paldies! Vidorāzī kungs no Eiropas zāļu aģentūras lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi, dāmas kungi. Man patiešām ir uh, liels gandarījums, ka varu šodien pastāstīt par uh, mūsu aģentūras aktivitātēm, ko esam veikuši, lai varētu piedalīties šajā globālajā cīņā pret ebolu. Protams, slimības uzliesmojums apdraud visas sabiedrības veselību un mums ir jāsniedz kolektīva atbilde šai sērgai. To pietiekami labi jau ilustrēja trie, trīs iepriekšējie runātāji un īstermiņā mēs paļaujamies uz to, ka veicot infekciju prevenciju, mēs varēsim uh, izvarīties no atkārtotiem slimības gadījumiem uh, Eiropā, bet uh, vidējā un um, ilgtermiņā, ja mēs gribam izskaust slimību pašā saknē, mums ir uh, jāparūpēs par vakcīnām un pietiekam labu ārstēšanu. ņemot vērā Eiropas zāļu aģentūras uh, iegūto pieredzi, PVO mums uh, ir uh, sniegusi daudz uh, atbalsta un palīdzības, un cer, mēs varam patiešām cerēt, ka tiks uh, izstrādāts arī vakcīnas, un mēs gribam, lai uh, pēc iespējas ātrāk tiktu izstrādātas uh, zāles pret ebolu un lai tās varētu laist apgrozībā pēc iespējas ātrāk. Kas tad ir noticis? Augustā mēs jau sākām apzināt labākos ekspertus Eiropā. Mēs tikāmies ar jebkuru uzņēmumu, kas tagad strādā pie zālēm un vakcīnām cīņā pret ebolu. Mēs uh, Uh, vēlamies koordināciju padarīt pēc iespējas ātrāk un vieglāk, ja viņu rīcībā ir kādas, uh, kādas jaunas atklāsmes un uh, viņi ir atraduši kaut ko jaunu pētījumu rezultātā, lai viņi varētu par to um, ziņot pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas ātrāk to arī pielietot. Tāpat tika izveidota ātrā uh, pātrināt zinātnisko konsultāciju procedūru un pagājuši nedēļa tika izsniegts pirmais certifikāts pret ebolas vakcīnai un uh, mums izdevās patiešām tādu bezprecedenta pātrināto procedūru šeit eh, piemērot un, protams, jāsaka, ka te nav noteikti termiņi. Mm, patentu pieteikšanai mēs visu laiku izvērtējam situāciju un, protams, gribam, lai viss notiek pēc iespējas ātrāk lai vakcīnas uh, ieraudzītu dienas gaismu pēc iespējas ātrāk, bet, protams, ir jāpadomā, kā savākt vislabākos iespējamos pierādījumus. Mēs saprotam, ka ārkārtas situācija uh, mums minus papēžiem, mēs uh, nevaram vilcināties tādēļ. Ja mēs gūsim panākumus, tad mēs varēsim patiešām ātri reaģēt, ja nelaimīgā kārtā šī problēma skars arī Eiropu. Bet, protams, ir eh, jābūt ļoti, ļoti atbildīgiem. Protams, visi sagaida, ka mēs pieņemsim lēmumus balstoties uz pierādījumiem, uz atzinumiem, un ir, protams, arī jānoskaidro, vai vakcīnas un zāles patiešām ir efektīvas un vai tās atbilst visiem drošības un kvalitātes standartiem. Runājot par veselības, par sabiedrības veselību mēs nevaram pieļaut to, ka tiks izstrādāt vakcīna, kas nedarbosies. Bet eh, vakcīnu izstrādes uzņēmumi ir eh, mūs patiešām iedrošinājuši ar saviem atklājumiem. Tagad ir uzsākts jau izvērtēšanas process un iespējams, ka tiks eh, izveidota vakcīnu ātrās attīstīšanas un pārdošanas procedūra kopīgi ar saviem kolēģiem un sadarbojoties ar uh, komisiju, PVO un slimību prevencijas centru, mēs varēsim panākt to, ko vēlamies. Paldies! Paldies! Tagad varam uzsākt diskusijas ar kolēģiem. Pirmais Pēters Līze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem runātājiem, runātājām! Tas mums patiešām sniedz ļoti daudz informācijas. gribu atbalstīt visus uh, tos, kas teica, ka problēma pirmām kārtām ir Rietuma Āfrikā. Mēs nedrīkstam ļauties panikas uh, uzplūdiem, runājot par Eiropas Savienībā notiekošo. Tas, kas notiek Rietuma Āfrikā, protams, ir milzīga traģēdija, humāna katastrofa, bet Mums, eh, protams, ir jāpalīdz pēc iespējas ātrāk un efektīvāk un nevien tādēļ, ka mums ir arī daži slimie Eiropas Savienībā, bet eh, tādēļ, ka mums ir jāparūpējas arī par rietumāfrikāņiem un no politiskā viedokļa raugoties mēs šos cilvēkus nevaram atstāt likteņu varā. tāds varbūt abstrakts pieņēmums, ka vajadzētu izveidot kaut kādu uzceltu mūri ap uh, rietumu Āfriku un neļaut šiem cilvēkiem izbraukt no valsts, un ka tad uh, slimība pati no sevis pazudīs, nu tas būs cīniski, nu kā tad, uh, kāds tas būs signāls izdzīvošajiem, es nedomāju. Uh, tas būtu patiešām labākais ceļš, tas, tā būtu kā, tas būtu kā ielūgums fundamentālistiem ierasties šajā reģionā un tad tur iedibināt jaunu kārtību. Tieši tādēļ es atbalstu slimību prevencijas centru un uh, citus, kas runāja par medicīnisko evakuāciju. Nu, jā, ir jau diskusijas, kādēļ mums šos cilvēkus vajadzētu uh, uh, ievest uh, mūsu valstī. Arī viens PVO darbinieks Hamburgā tika ārstāts. Es kā dakteris pirms daudziem gadiem strādāju krīžu reģionā un, nu, protams, jūs jau uh, neizbēgam sastopaties ar tādu domu, kas tad notiek, ja jūs pats saslimstat, nu, tad mani vajadzētu vest ar uh, apvidus mašīnu kaut kādus četras stundas uz tuvāko slimnīcu, kas, protams, neatbilst Eiropas standartiem. Uh, Un, eh, nu, ja jūs vispār tik ilgi izvelkat līdz slimnīcai, bet, protams, tas nav salīdzināms ar situāciju Rietumā Afrikā un ebolu. Paldies Markam Šprengeram, kas eh, pateica, ka tikai viens pacients ir aplipināts Eiropas eh, Savienībā, tādēļ nevajadzētu te kūdīt cilvēkus, sēt paniku, bet Es gribētu pavaicāt ekspertiem, vai visi, visas valstis ir gan labi sagatavotas. Spānijā viena medmāsa inficējās no pacienta, tas tika, šis gadījums tika izolēts, bet vai tas ir visās valstīs pietiekami labi? Uh, nomenedžēts, piemēram, ja ir ātri jāveic eh, šī medicīniskā evakuācija. Un viens jautājums, nu varbūt uh, Zuzana Jēkobai bija arī jautājumi par potēšanu, par iespējamo terapiju. Nu, es uh, tā pazemīgi atļaušos pateikt, ka tas varbūt ir aplamais redzes leņķis. Janvārī sāksies kliniskās pārbaudas. Tas nenozīmē, ka mums jau būs vakcīnas Eh, vakcīnas vispār vajadzēs izmēģināt, vai tās cilvēkus, eh, vai tām ir kaut kāda e, efektivitāte, un, un eh, tas viss taču ir jāsaražo, cik daudz vakcīnu var saražot reāli vienu gadu laikā, un kam tad tās tiks vispār iedotas. Nu, š, Tādā veidā mēs problēmu neatrisināsim. Problēmu mēs atrinis, atrisināsim cilvēkus īstenojot, eh, izglītojot, sakot, ka mums ir laba veselības aprūpe, mums veselības sistēma ir jāpadara pēc iespējas uh, robustāka, un kad 2016. gadā, piemēram, būs ļoti daudz vakcīnu saražots, nu tad jau būs par vēlu. Problēma ir jārisina citādāk, tādēļ esmu nedaudz skeptiski noskaņots runājot par vakcīnām un terapiju. Mums nākamā nedēļa laikā ir jāizdara viss, kas ir mūsu spēkos. Paldies! To... Paldies! Pīters Grots lūdzu, pa... Matijas Grote paldies. Mēs šodien uh, diskutējam par to, ka informācijai ir ļoti daudz nozīmes. Ir jā, šādi panikas sējēji manā vēlēšanu apgabalā. Eh, viens eh, veselības ministrijas ierēdnis atradā, eh, ieradās no Rietumāfrikas un viens no mūsu reģionālās pavalsts politiķiem tur sacēja lažetāšu, ka tagad būs mūsu reģionā ebola un tā tālāk. Nu, pret šādiem dezinformatoriem ir jāvēršas un mēs redzējām faktus, kad ebola sākās, kā mēs palīdzējām cilvēkiem, kā mēs reaģējām. Nu, paldies tiem, kas patiešām uh, brīvprātīgi dodas uz uh, Rietumu Āfriku, uz vietas palīdz ārstēt cilvēkus un ir jāparūpēs, lai šie cilvēki nu, netiktu padarīti par tādiem kā lepras slimniekiem Eiropas Savienībā, kam viss baidās uh, pieskarties, ka, ka mm, viņiem tādu stīgmu uzliek uz pieres. Kā varētu uzlabot uh, saziņu? Jā, tas patiešām ir ļoti svarīgi. Mums vajadzētu tad, kad ebola būs iegrožota, padomāt, ko tad mēs varētu izdarīt labāk. Uh, Es esmu dzirdējis, eh, ka bieži vien eh, nu, trūkst tādu ļoti elementāru lietu, piemēram, papīra dvieļu, eh, lateksa cimdu un tā tālāk. Nu, tad ir jāuzlabo loģistika Rietumā Afrikā. Mums ir jāsaprot, ka bieži vien patiešām tās nu, ir tādas elementāras lietas, sīkumi, ko ir ļoti vienkārši atrisināt runājot par. Uh, uh, slimnieku kopējiem Sprenger kungs teica, ka Eiropas Savienībā ir uh, aplipināts tikai viens cilvēks ja mēs runājam par uh, slimnieku kopējiem, par māsiņām uh, slimnīcās, tad tur patiešām ir jābūt labākai informācijas kampaņai, lai arī šie cilvēki būtu pēc iespējas labāk informēti, lai mums nevajadzētu tajā ieguldīt par daudz laika. Nu, gan drīz uh, jau gads ir pagājis pirms, kopš pirmā uh, slimības uzliesmojuma. Mēs esam tik ilgi uh, čamājušies un ir milzīgs informācijas deficīts. Mums patiešām ir uh, pret to jāvēršas un gribu pateikties visiem, kas uh, kaut ko dara lietas labā un. Uh, jāsaka, ka šī traģēdija bieži vien uh, tiek piemirsta, ņemot vērā visus tos daudzos konfliktus, kas notiek daudzos pasaules kontinentos. Paldies! Labi, ka mēs par to šodien varējām diskutēt. Paldies un Gebrandī kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji un paldies uh, eh, Džekobs kundzei un pāriem, kas izteicās par šo tēmu. Es uh, ceru, ka nu, tas nav tā tipiski Eiropas Savienībai, ka tik daudzi par to runā, bet šeit eh, darīts netiek pietiekam daudz. Gribu atsaukties uz pēdējo Džekobs kundzes slaidu. Un tur bija vīrsraksts par to, kurā bija teikts, ka īstā cīņa nenotiek Eiropā. Jā, visi eksperti saka, ka ar labi funkcionējošiem eh, veselības aprūpas pakalpojumiem Eiropas Savienībā ebolu ir relatīvi viegli apkarot un e, īstā cīņa notiek e, citviet. Tā notiek Āfrikā. <clears throat> Bet mans jautājums Žiekops kundzei. Un es šeit vēlētos viņai lūgt nebūt pārmērīgi diplomātiskai, sniedzot atbildi. Kā jums šķiet, vai e, Eiropas Savienība kopumā risina šo krīzi atbilstoši. Es zinu, ka francūži ir aktīvi Gvinējā, jo tur runā franciski, Sierra Leone briti, jo tur runā angliski, un tur ir vēsturiskās saiknes. Liberijā vairākas ebolas slimnīcas atrodas blakus no Dānijas, Zviedrijas un citām valstīm, bet šķiet, ka kaut kādas tādas eh, vispārējas koordinācijas trūkst. Protams, ir apsveicam, ka dalībvalsts iesaistās, ka tās palīdz eh, šīm valstīm Rietumā Afrikā, bet man ir tāda sajūta, ka ir vajadzīgāka, ir vajadzīga tāda eiropeiskāka pieeja, ir nepieciešams sistēmas, eh, un īstenībā mūsu rīcībā ir sistēmas, ko var izmantot, piemēram, krīzes platforma. Uh, tā mums ir, to varētu izmantot, mēs to neesam izmantojuši. No ārējās, tātad no ārlietu padomas mēs dzirdējām tādus, nu, diezgan nepārliecinošus komentārus pagājušajā nedēļā. Respektīvi ir nepieciešama lielāka, koordinā, plašāka koordinācija Eiropas līmenī. Tātad Vai fakts, ka nav šīs koordinētās Eiropas atbildes uz krīzi Āfrikā, vai tas arī netraucē veikto pasākumu efektivitātei no starptautiskās kopienas puses, un vai gadījumā tas negatīvi neietekmē arī Pasaules veselības organizācijas pieeju. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Uh, labdien, Jakobi kundze, saka Mišela Rivāzī. Uh, tātad jūs pārstāvat PVO, reģionālo direkciju, bet man šķiet, ka mēs pārāk maz uh, dzirdām uh, kritiku par PVO. Ir iekšējais ziņojums, kurš saka, jūs esat uh, Jums bija nepieciešami seši mēneši, lai reaģētu kopš pirmā, no pirmā saslimšanas gadījuma, kad saslims bija bērns, kurš inficēja visu savu ģimeni un kaimiņus, un tikai pēc sešiem mēnešiem jūs paziņojāt šo ārkārtas situāciju. Tātad patiesībā jūs paši esat zināmā mērā vainīgi šajā straujajās slimības izplatībā, ka jūs nebrīdinājāt starptautisko sabiedrību par to, ka nepieciešams steidzam rīkoties. Un turklāt man šķiet tiešām dīvaini, ka jūs nepieminat ārsti bez robežām, kas tik daudz ko dara strādāt, jo šajās valstīs, kas ir piesāstījusi starptautiskās sabiedrības uzmanības, Un par šo asociāciju jūs vispār nerunājat, kaut gan viņi jau glābi cilvēkus un diagnosticē eh, šos slimniekus. Nākamā lieta. Tagad šeit eh, runā par ārstēšanas piekto vilni un tā tālāk. Bet ja mēs paraugāmies uz 2012. gadījumu ziņojumu, tad ir teikts, ka neviens neinteresēs par šo slimību, kaut arī ir miruši 2000 cilvēku kopš 1976. gada, bet uh, farmācijas uzņēmumu uzskata, ka tas nav pietiekami ienesīgi un tādēļ nav nepieciešams ar to nodarboties. Bet tā ir pašā laikā mēs taču ap pieņēmām ziņojumu par novatoriskiem uh, ārstēšanas līdzekļiem, par jaunām zālēm, uh, un vērsāmies pie Eiropas komisijas, jo, nu, ir daudz, daudz tādi uh, slimības, kas neinteresē farmācijas kompānijas, un Barozo kungs bija apsolījis dot 24 miljonus uh, šiem farmācijas uzņēmiem, lai viņi interesēs par tādām uh, slimībām, kur ārstēšanai nav medikaments. Un tā kā es domāju, ka Ir taču arī jāiesaist nevalstiskās organizācijas, jo citādi tiek izstrādāt medikamenti tikai aptaukošanās un diabēta ārstēšanai, bet ne šādām slimībām. Un uh, es gribu zināt, uh, kādos uh, apstākļos ar kādiem nosacījumiem tiek veikti šie klīniskie pētījumi Lībērijā, Gīnejā, uh, Sierra Leone. Nu, ļoti labi, ja mums būs vakcīna, bet būs jau par vēl, bet nu tik un tā būs vakcīna nepieciešama, bet uh, tiks uh, vakcinēti gan bērni, gan grūtniecis, gan, gan uh, citas iedzīvotāju grupas, un tādēļ ir jāraugās, lai šī vakcinācija notiktu, uh, ievērojot prasības Tālāk par steidzamību. Es varu jums teikt, ka mani ģimenes locekļi ir strādājuši uh, ārsti bez robežas rindās, bet viņus neviens nekontrolē, kad viņi atgriežas mājās. Un uh, šī epidēmija vienkārši uh, ļoti strauji vēršas plašumā ir jau 10 līdz 15 tūkstoši cilvēku inficēti, bet slimnīcās ir 400-500 gultu slimnieku ārstēšanai. Nu, vakarā no rīta aizvāc tos uh, nomirušos, pēc tam atkal pieņem jaunus slimniekus, un tā tas viss turpinās, bet situācija ir briesmīga. Vienkārši ir jāaptur šīs infekcijas tālāk izplatīšanās Nu jā, jūs te teicāt, ka nav jau nekādas briesmas Eiropai, bet, nu, iedomājieties, ja, piemēram, Francijā būs 10, 20 pacientu, tad jau mums būs grūti tikt ar to galā. Un tādēļ mums ir jārīkojās skartajās valstīs. Piemēram, Obama ir paziņojis, ka nosūtīs 3000 mini, militāru personu šiem slimnie, uz šīm slimnīcām bet trūkst jau arī tādu speciālistu, kas varētu apmācīt cilvēkus uz vietām. Uh, Arī Eiropā cilvēki nav mobilizējušies, viņiem ir bail doties uz skartajiem reģioniem, un tādēļ es gribētu, lai PVO daudz aktīvāk rīkojas. Jūsu rīcība ir ļoti tāda vāja, jūs sakat, viss jau notiks, mēs tiksim kārtībā. Jūs tagad sakat, ka Nigērijā šī izplatība ir apturēta, bet nu kas tagad ir Burkina Faso, kas notiek, un ja tur tagad sāks izplatīties ebola, tad jau atkal neko nevarēs apturēt. Un tālāk, kas ir paredzēts eh, komisijas līmenī un eh, citās institūcijās, lai nodrošinātu pārtiku, piemēram, šais valstīs, jo tur ir praktiski kara stāvoklis. Un jūsu teiktais man uh, liek domāt, ka jūs neapzināties, cik šī situācija ir nopietna. Un tā kā jums ir uh, bijis vajadzīgs uh, pa, lai paiet seši mēneši pirms jūs sākat reaģēt, nu tā nevar, ir jārīkojas tagad. Paldies, un tagad Pauns kungs, un eh, es lūgtu izteikties īsāk, jo visi vēlas izteikties. Labrīt, paldies, paldies priekšsēdētāji. Varbūt atkārtošos. Uh, Jēkabs kundze, Džēkabs kundze minēja dažas pozitīvas eh, notikuma attīstības aspekts, bet esmu runājis ar ārstiem, kas ir bijušajās valstīs, un viņi visi apgalvo, ka situācija reģionā ir katastrofāla. Un tie paziņojumi, kas izskanējuši pagājuši nedēļ, ir pretrunā ar informāciju, ko esam dzirdējuši iepriekš piemēram, tas, ka varētu būt gatava vakcīna 15. gada sākumā, nu, cilvēki gan saka, ka pat vakcīnas esamība problēma, pašreizējo problēmu neatrisinās, un e, tie, kas šobrīd ir saslimuši, viņiem vakcīna neko nelīdz. Un, uh, Trūkst ekonomisko resursu, trūkst finansiāla atbalsta Rietumāfrikai, Eiropas palīdzība un atbalsts ir ļoti sadrumstalota. Tas viss noved pie uh, paaugstinātas uh, mirstības reģionā, jo uh, cīnoties ar ebolu, es neviens nepievērš uzmanību citām bīstamām slimībām, piemēram, malārijai. Uh, un ebola šobrīd nogalina mazāk cilvēks kā māsals, malārija un citas uh, slimības, kas eh, šajā reģionā eksistē jau gadiem ilgi. Un to apgalvo daudz eksperti un fondi un tā tālāk, un uh, tie darbojas. Uh, reģionā un, protams, palīdz kaut kā risināt šo situāciju, bet ar to nepietiek. Sabiedriskā doma Eiropā vairāk ir satrauksies ar tiem pāris atsevišķiem gadījumiem, kas eh, varētu tik diagnosticēt Eiropā, bet par humāno katastrofu Āfrikā neviens nedomā. Protams, es par to varētu gurunāt gāri un ilgi, bet cilvēki daudz vairāk satrauc par situācijas attīstību Eiropā nekā par traģēdiju Āfrikā. Un ANO un PVO ir, diemžēl, reaģējuši pārāk vēli. Vēl tam eh, bija jānotiek daudz ātrāk un uz vietas reģionā, un eh, jau daudz, daudz mēnešu iepriekš bija jādara daudz vairāk. Paldies, bet Čīnīkungs, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī citiem kolēģiem, kas jau izteicās. Vēlētos atgriezties pie vakcīnu jautājumu. Eh, Džekabs kundze to minēja un runāja par piecām eksperimentālām vakcīnām un to, ka šis eksperimentālais periods e, notiek, izmantojot pātrinātos protokols, nevis standarta izmēģinājumu protokols. Bet runājot par farmaceitisko kompāniju Glaxo, kas ir investējuši šajā vakcīnā, tās izstrādē, e, pirms dažiem mēnešiem sacīja, ka līdz 15. gada janvārim būs pieejamas desmit tūkstoši vakcīnu, pateicoties eh, atļaujām veikt brīvprātīgs izmēģinājums uz cilvēkiem. Taču pirms dažām nedēļām Glakso pētniecības programmas vadītājs teica, ka diemžēl viņi atgriež pie tradicionāla protokola izmantošanas, jo uh, testējot eh, toksicitāti, ir eh, ne, toksicitātes testēšana nepieciešama, lai noteiktu pareizo dozu. Un, eh, nu, tad, tad jautājums, nu, cik mēs varam ticēt šai informācijai, Tātad no vienas puses dzirdām solījumus, ka 15. gada sākumā būs vakcīnas pieejamas, no otras puses tādēļ, ka ir vajadzīgas papildus testēšanas eh, stādījas eh, pašreizējai, uz pašreizēju epidēmiju nevarēs reaģēt tik ātri. Nu, kam tad mums īsti jātic, eh, un vai arī kādi citi mm, klīniskie izmēģinājumi notiek? Uh, Šerī Pereks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau kādu laiku runājam par ebolu, bet uh, paskatieties, jā, lauksamniecības komitejā tur eh, notiek pasākums, tur zāle burtiski plīst pušu un paskatieties, cik ta šeit mēs sēžam. Es gribēju pavaicāt par uh, slimību prevencijas centram. Te tika teikts, ka vēl nav daudz slimnieku Eiropā, bet tas jau var mainīties kuru katru brīdi, un ko tad mēs darīsim, kad tā tas notiks, un ka varētu teikt uh, vienkārši tā, nē, mūs jau tas neskars, nu, ar to man nepietiek, tas man pārāk iedrošinoši neliekas. Uh, Un uh, Sprenger kungam, jūs esat Eiropas direktors, eh, kā jūs uh, sazināties ar Āfrikas kolēģiem, jo Nigērijā viņi tika labi galā ar uh, ebolu, nu vai patiešām notiek pēc iespējas uh, tāda laba komunikācija un koordinācija, un tālāk jautājums komisijai tika runāts par humāno palīdzību cilvēkiem, tā ir nepieciešama, kā mēs varētu palīdzēt Āfrikai un mums varbūt vajadzētu domāt arī par palīdzību bāriņiem. Viņi visi ir atstāti likteņu varā, tātad upuru bāriņi. Bēļģija grib kaut ko darīt, Nīderlanda grib kaut ko darīt, katrs te ministrs un valsts sekretārs dīžājas viens pats, bet mums ir jāstrādā visiem kopā un jābūt labākai kontrolei uh, lidostās. Paldies! Thank you very much and now the Vice President Pagnot. Paldies. Paldies, priekšstādātājs, uh, godātie kolēģi. Es pateicos Jakobs kundzei par viņas teikto, par to, ko viņa dara kā PVO Eiropas reģionālā direktore. Es arī zinu, ka viņa no 2005. līdz 10. gadam ir Eh, koordinājusi Eiropas eh, slimību kontrolas centra darbību, un viņa ir ļoti eh, labi darbojusies, un viņu respekti arī starptautiskā mērogā. Viņa ir infekcijas slimību speciāliste. Es esmu bijis referents uh, par tiem lēmumiem, ko mēs pieņēmām 2014. gadā, runājot par nopietniem uh, veselības apdraudējumiem, uh, pārobežu apdraudējumiem. Un es gribu uzteikt ar Eiropas komisiju uh, par uh, tās veikto darbu. Mēs strādājām pie šā jautājuma divus gadus. Eiropā valdīja pilnīgs haoss 2009. gadā, kad bija jācīnās pret šo H1N1 uh, grupu, tās gripu, es atvainojos, pandēmiju, un bija jāveido sadarbības starp Eiropas valstīm. Uh, un es vēlos tagad vērsties varbūt pie jaun ievēlētajiem deputātiem un teikt, ka pēc šīs uh, gripas pandēmijas mēs varējām konstatēt, uh, kāda bija situācija, un tādēļ parlaments kopā ar komisiju uzsāka iniciatīvu pret dalību valstu gribu sākotnēji rosinot veikt pasākumus Tagad pastāv sanitārās drošības komiteja, kuri regulāri sanāk uz sanāksmēm Luksemburgā, un tagad ebolas epidēmija tomēr rāda nopietnu risku, jo jāpatur prātā tomēr šie skaitļi par saslimstību. Tātad mums bija tre, uh, uh, Eh, tagad jau ir desmit, vairāk nekā desmit tūkstoši eh, saslimšanas eh, gadījumu un jaunu un trīs tūkstoši mirušo kopš mūsu sanāksmes septembrī. Tātad tas ir tiešām karš, kas mums ir jāizcīna pret šo vīrusu. Un iepriekšējā sasaukumā mēs arī aktīvi cīnījāmies, lai panāktu lēmumus, un jāsaka, šī parlamenta veiktā darba augļi ir eh, redzami tagad, jo mēs cīnījāmies pret dalību valstīm 2013. gadā. Dalību valstis, protams, nevēlējās, lai šāds lēmums tiktu pieņemts, bet mums izdevās gūt eh, virsroku un panākt šo lēmumu pieņemšanu un tagad uh, arī tika veikt šie pasākumi, un es tikai varu paukt nožēlu Džonam Rajanam un mums parlamentiem, ka pēdējo mēnešu nedēļu laikā tiek atkal pieņemti lēmumi dalību valstīs, bet nav absolūti nekādas atsauces dzirdamas uz to, kas tiek darīts Eiropā, Eiropas mērogā bet uh, būtībā jāsaka, ka dalību valstis uh, īsteno to, ko lems šī sanitārās drošības komiteja, lai koordinētu Eiropas mēroga pasākumus, lai pasargātu uh, Eiropas iedzīvotājs no šā nopietnā apdraudējuma, ko rada ebolas vīrus. Un es domāju, ka šajās debatēs ir īstais brīdis atgādināt uh, to, ka Eiropa ir ļoti nozīmīga loma uh, šajā jomā. Un a, uh, mēs varam, piemēram, Eiropas pretiniekiem, eiroskeptiķiem teikt, lūk, šeit ir konkrēts piemērs tam, kā Eiropa aizsargā savus pilsoņus. Tālāk par ekonomiskiem jautājumiem to jūs arī pieminējāt un arī virkne deputātu pieminēja. Šobrīd joprojām ir dalība valstis Eiropas Savienībā, kas neapzinās, cik liels finansiāls ieguldījums ir nepieciešams uh, lai risinātu šos jautājumus, un mums būtu jāpieprasa stiprināt Eiropas sadarbību šai uh, jomā, lai sniegtu palīdzību skartajiem Āfrikas reģioniem. Jo, ja Mēs tiešām vēlamies izveidot šos uh, medicīnas centrus un izvietot tur gultas nepieciešamā skaitā. Mums pat šobrīd ir pieejams tikai puse no nepieciešamā finansējuma. Mums ir jāiet tālāk jums, uh, dalību valstu pārstāvjiem, starptautisku organismu pārstāvju, organizāciju pārstāvjiem, ir jānodrošina finansējums uh, pasākumiem, lai cīnītos pret epidēmiju uz vietām jo pretējā gadījumā šīs uh, nemieras un bāžas joprojām pastāvēs uh, Eiropas kontinentā. Paldies, tagad vārds Dornāno kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, direktors kundze. Šī ceļa kārte, kas ir iesniegta Eiropas parlamentā, man šķiet nepilnīga, jo trūkst konkrētu un praktisku pasākumu, kā cīnīties pret šo vīrisu, un es vēlētos zināt, vai PVO ņem vērā arī to, ka migrantu plūsmu pārvaldība un kontrole ir ļoti svarīgs aspekts ka ir jāveic kontrole arī uz vietām, ne tikai tranzīta centros, un tas ir absolūti svarīgi, lai cīnītos pret ebolas izplatību. Paldies! Kas? Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero comenzar eh, diciendo que me alegro por el... Bedzon Luis Kunze. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es gribētu To atzīmēt, ka eh, PVO pārstāvju ziņojums ir tāds eh, diezgan pozitīvs un Tis eh, tas ir nosaukts par startautisku epidēmiju un padome oktobrī nolēma, ka ir jākoordinē labāk startautiskie pasākumi un ANO pārstāvs to arī minēja, ka ir nepieciešams īstenot vispasaules plānu. Uh, lai cīnītos ar epidēmiju, tas jau viss ir ļoti labi, bet man ir tomēr zināmas šaubas par to, vai tas eh, viss eh, tika izraisīts eh, jau tādēļ, ka tika identificēti pirmie gadījumi Eiropā, piemēram, manā valstī Spānijā. Un jautājums, vai jums šķiet, ka Eiropas darbība ir pietiekami koordinēta vai būtu jādara vairāk? Mēs zinām, ka darīts kaut kas tiek. Uh, varbūt pat daudz tiek darīts, bet jautājums, vai jums šķiet, eh, kā tas ir pietiekoši un vai jūs prāt nebūtu jādara vairāk. Esmu no Spānijas un esmu redzējis šo te ceļu karti. Eh, vai instrukcijas eh, prevencijai, lai aizsargātu aprūpētājus un medicīnas personālu un ārstus. Uh, bet jautājums eh, par vietējām aprūpas iestādēm Spānijā. Nu, eh, ASV, piemēram, tagad eh, cenš iesaistīt militāros spēkus, lai nosūtītu medzīnas personālu un medzīnas materiālus, lai varbūt varētu pārvietot pat ebolas pacientus. Uh, Un vai jums eh, šķiet, ka tā ir atbilstoša pieeja, vai Eiropai nevajadzētu darīt kaut ko vairāk? Opinion publika. Y finalmente, si existen garantías de... Un vai nebūtu kaut kas jādara, lai kliedētu sabiedrības satraukumu par radušos situāciju? Protams, ka darbs ir jāveic ļoti droši, ja mēs vispār kaut kādā veidā iesaistamies. Ir runāts arī par eksperimentālām vakcīnām, šķiet, kas Šveicē tā jau ir apstiprināta, ko jūs par to zināt. Un vai ir kādas garantijas, eh, kā tur kaut kas iznāks ar to vakcīnu? Tā nākošā runātāja. Šoicis kundze, paldies priekšsēdētāji, vēlētos pateikties komitejai par šo diskusiju organizēšanu. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts par to, ka tā ir uh, humāna krīze, uh, minimālais risks uh, Eiropas pilsoņiem, par kādu mēs esam dzirdējuši. Nu, varbūt uh, ir diezgan liekulīgi šādi apgalvot, mēs kaut galā nevaram izolēt Rietumā Āfriku, nepietiek finansējumu, nepietiek eh, medicīnas darbinieku. Medicīnas darbinieki nav pietiekami apmācīti, un iedzīvotāji arī nav pietiekami informēti. Mēs te runājam reizēm par miljoniem dolāru, liel, uh, miljoniem eiro lielām summām. Uh, pieminam arī medicīniskos pētījumus, runājam par ilgtermiņa uh, darbu pie vakcīnu izstrādes, bet mani interesē ārkārtas īstermiņa pasākumu, kurus var realizēt nekavējoties. Eiropas Savienībai šeit jāuzņemas līdera loma. Mums ir jāierobežo slimības eh, izplatība Rietumā Afrikā un jāaptur tās izplatību uz citām valstīm. Un un atbildīgais komisārs minēja, ka viņa pirmā vizīte būs tieši uz Rietumu Āfriku. Jo eh, gal galā varbūt novērtējot situāciju tieši, eh, varēsim darīt ko labāku. Un Meisners kundze. Paldies, jau ļoti daudz izskanēja, kas tad Eiropas Savienībai būtu jādara, lai atbalstītu valstis cīņā pret ebolu un patiešām varētu uh, apbrīnot šos cilvēkus, kas uh, dodas uz turieni joprojām brīvprātīgi un ļoti labi apzinās, ka viņi varētu arī inficēties. Es gribēju arī pavaicāt uh, Varbūt, ka mēs varētu arī ciešāk sadarboties ar transportu komiteju. Jā, tagad tiek gatavota video filma, lai cilvēkus informētu, ir jāinformē pasažieri, bet de facto ir tā, ka mēs transporta jomā uh, uzzinājām, cik liels risks draud Eiropai, bet, nu jā, tas ir visai mazs, bet, nu, tas nenozīmē, ka tas vispār nav klātesošs, bet nevajag ļauties panikai. Uh, Esmu arī runājusi ar ārstiem eh, Vācijas lidostās, un viņi teica, jā, nu varētu arī veikt šo eh, termopārbaudi, lai redzētu, vai cilvēkiem nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, vai viņiem nav arī drūdža. E, Drūdzi e, tā simptoms jau var pārbaudīt arī slimnīcā, tātad šīs termopārbaudas nav nepieciešamas, bet drūdzis vien nav lipīgs, un ja, piemēram, pacients redz, ka viņam e, už uznācis drūdzis, viņš ar dažādām zālēm var nodzīt temperatūru, un tādēļ ir jāpārbauda arī citi simptomi piemēram, paaugstināt temperatūru nav vienīgais, piemēram, arī caureja un vemšana ir simptomi un vīrus tiek pārnēsēts ar ķermeņa šķidrumiem. Tātad, ja kāds patiešām ir uh, saslimis un uh, ir uh, patiešām uh, aizdoms, pastāv aizdoms, ka salonā ir kāds slims cilvēks, tad, protams, ir jābūt attiecīgam personālam, ir jāsaprot, kā izolēt visus pasažierus un ir jādomā arī par kuģiem. Vakardien mēs uzklausījām EMSU transporta komitejā un mēs dzirdējām tad, kad tika uh, Uh, pirmie gadījumi konstatēti, tad EMSA uh, arī uh, izveidoja tādus ārkārtas procedūru, lai varētu redzēt, cik daudz kuģu ierodas no Āfrikas un cik liels šeit būtu infekcija risks, bet tie pārsvarā ir kravas kuģi, tā tad arī tur risks ir visai niecīgs, nu ir jāparūpējas, lai ebola nenonāktu Eiropā, bet nu jāsaka, nu šeit milzīgas briesmas patiešām nedraud. Un, protams, mums vajadzētu Eh, vēl aktīvāk koncentrēties eh, uz um, ebalas apkarošanu uz vietas. Paldies! Mr. Balso. Paldies, Balso kungs! Paldies par man doto vārdu, paldies arī uh, direktors kundzei par mums sniegto informāciju. Jūs arī atbildējāt uz abiem jautājumiem, ko uzdeva komisijai, ko tad darīt, lai cīnītos pret ebolas izplatību. Ko varētu darīt ANO, lai eh, šādas sārgas neizplatītos? Un mēs vēršamies eh, pie jums, kā pie PVO direktores un apvienotās nācijas eh, grib cīnīties par uh, cilvēku dzīves kvalitāti kopumā. Mēs te runājam par nabadzīgām valstīm un ne katra nabadzīgā valsts uh, ir vienāda. Uh, Mēs dzirdējam, ka ir tādas valstis pasaulē, kur uh, ārstu skaits uz 100 tūkstošiem cilvēku ir viens, tātad viens ārsts uz veseliem 100 tūkstošiem cilvēku. Vai PVO uh, plāno kaut ko darīt, uh, lai uzlabotu situāciju? vajadzētu būt pietiekam lielam ārstu skaitam šajās valstīs, lai viņi varētu arī pietiekam labi reaģēt. Es secinu, ka ir e, šādu sērgu atkārtošanās nav nekas jauns un ka tas varētu mums piemeklēt atkal un atkal, tātad ir jābūt gataviem labāk reaģēt. Tā, Kerūd. Paldies! Gutlands kundze, jā, paldies par šo svarīgo informāciju. Vēlētos arī pateikties Čekaps kundzei par uh, to, ka viņi mūs iepazīstināja ar situāciju. Un Protams, arī ar to, eh, kā varbūt pietrūkst, jā, eh, slimnīca gultas, aprīkojums, eh, speciālisti. Nu jā, bet es piekrītu, Un man arī uztrauc tas, ka varbūt no Eiropas nenāk pietiekam daudz palīdzības, un mēs kopā nedaram pietiekoši, lai palīdzētu. Un tāpēc es gribētu dzirdēt no Jākobs kundzes par to, ko mēs varētu mainīt, runājot par trīs lietām. Piemēram, kā var ātrāk apturēt izplatību, jā, ir vajadzīgi resursi. Bet varbūt ir iespēja, kā Eiropa var izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai, lai pastiprinātu šo palīdzību. Tālāk palīdzība tām valstīm, to valsts sabiedrībām, kuras ir visvairāk cietušas, jo tam var būt tālējošākas sekas. Tātad. Grūtniecis bērni, tāda šīs ievainojamākās, mazāk aizsargātās sabiedrības daļas mm. Tālāk ir, protams, jādomā arī par ilgtermiņu pasākumiem. Protams, šīs te cerības uz vakcīnu, kas varbūt būs pieejami jau no nākamā gada sākuma, bet eh, man joprojām uztrauc uh, pagātnes kļūdas citu epidēmiju gadījumos. Uh, kad, eh, piemēram, mediju interese pēkšņi zūd eh, par kādu epidēmiju. Un tad visu interesi tā kā beidzas, visi aizmirst. Tad, ko mēs varētu darīt, lai neļautu aizmirst? Paldies, Piekas kungs. Paldies. Priekšsēdētājiem. Es gribēju pateikties, ka arī man kā EKR grupas deputātam tika dots uh, vārds. Paldies par informāciju, bet jāsaka, ka man uh, nav gana daudz informācijas manā rīcībā. Tātad katrai epidēmijai ir uh, tāda sava dinamika, tā uzsāks tā pamazām, tad tā piedzīvo savu. Uh, apogēju un tad tā atkal tiek iznīcināta. Gribēju pavaicāt, kurā uh, ebolas fāzē mēs tagad atrodamies, vai tas ir apogējs vai tomēr uh, epidēmija jau sāk pamazām uh, iet uz beigām. Protams, ir arī dažādas galējības, ir cilvēki, kas ceļ paniku Bet varbūt mm, kaut kādā brīdī epidēmija tiks um, aizmirsta. Tā tiek izmantota citreiz uh, populistiskiem nolūkiem. Gribēju pavaicāt um, dažas lietas Eiropas komisijas un Eiropas zāru aģentūras pārstāvjiem. Vai uh, Vakcīnu izpēte turpināsies un cik eh, liela ir uh, vīrusa mutācijas iespējamība. Uh, un uh, vai patiešām ir jāturpina izpēte? Gribēju arī pavaicāt Vai e, ir kaut kāda koordinācija starp EFDA, e tātad šo zāļu pārtiks aģentūru ASV un Eiropas zāļu aģentūru, e, runājot par vakcīnas izstrādi? Es zinu, ka vīrusu epidēmijas ir ļoti sarežģītas. Tās grūti pakļaujas ārstēšanai, tātad vai pēt, izpētes turpinās? Un vēl viens jautājums ir novērojama panika daļā sabiedrības. Vai varētu būt uh, tāda līdzīga situācija kā cūku gripas gadījumā, tika sagatavotas daudzas vakcīnas un beigās tās vispār vajadzēja iznīcināt, jo nebija nemaz nu, tik liels slimības uzliesmojums. Gribēju pavaicāt tā, tad vai slimni, slimība ir uh, sasniegusi augstāko punktu un tad beigās tā izdzisīs un vai turpinās vakcīnu izpēti un vai mēs uh, sadarbojamies ar amerikāņiem. Paldies! Madam Heibī. Jā, paldies! Evi kundze. Vīrusu var izplatīt dažādi meža izciršana, piemēram. Un reizēm mēs redzam, kā vīrusu pārņem uh, cilvēku apmetnes, uh, kuras eksploatē dabas resursus, tālāk savvaļas dzīvnieku, gaļas lietošanu uzturā, uzturā jo dzīvnieki pārnēsā ebolu, piemēram, uh, Eh, augļēdājas ikspārņi, varbūt ēduši kādu augli, ko pēc tam ēd cits dzīvnieks, ko pārtērē pārtikā cilvēki. Nu, vai ir iespējams kaut kādas informācijas, schēmas izplatīt, vai ir kādas programmas, lai informētu sabiedrību, lai prevenciju kaut kādu veiktu? Paldies, Turmes kungs! Paldies! Gribēju arī nedaudz atbalstot Riva Zīkundzes teikto. Mums ir jābūt proaktīvākiem. Tie cilvēki no prevenciju centra un citām iestādēm, viņi situāciju aplūko pavisam uh, citādāk. Lavijas kungs, es piedāvātu MSF pārstāvjus uzaicināt uh, Tātad um, ārstu bez robežām pārstāvis uzaicināt uh, pie mums, tie ir cilvēki, kas uz vietas ir astējuši slimos un viņi zina, kas tas ir un, un, un ir saskāršies ar to paši. Um, man viens žurnāls pirms nedēļas uzdeva jautājumu, kas notiks tad, ja decembrī, janvārī, februārī un martā būs gripas epidēmija Eiropā. Uh, Mēs dzīvojam uh, informācijas pārbagātības laikmetā. Baumas internetā izplatās gaismas ātrumā, nu pilnīgi ar virsskaņas ātrumu. Un šis žurnālists man vaicā, nu kā jūs esat uh, gatavojušies uh, uz uh, šādu iespējamu paniku Eiropā, kas varētu izplatīties pa internetu? Vai šo panikas situāciju nevajadzētu izskaust jau pašā sākumā? Varbūt internetā arī vajadzētu cilvēkus informēt, jo avīzes vakarā jau lasa veci ļauži un viņi skatās varbūt arī televizoru, bet, nu, tas jau ir daudz par vēlu. Viņi jau uzsūc vecas ziņas. Nē, internets, internets ir mūsdienu medijas. Nu, un šis žurnālists vaicāja, kā tad jūs esat gatavi reaģēt uz šo paniku internetā? Paldies! Paldies, vēl viens pieteikums no Gatigatis kunga. Paldies! Bībelē teiks, tie pēdējie būs tie pirmie un tie pirmie būs tie pēdējie. Un es esmu. Es vēlos uh, apsveikt jūs priekšsēdētāji, jo mēs esam saņēmuši pilnīgu informāciju. Būtu labi, ja kāds šeit būtu, pārst, kas pārstāvētu arī uh, ārstus bez robežām, bet. Uh, es vēlējos tiešām gūt šo te pārliecību par to, ka viss eh, norit eh, labi, un es arī gribētu būt pārliecināts, ka visās 28 dalībvalstīs ir zināšanas par to, kā tikt galā ar vīrusu. Un īpaši tās, kuras cieši no ekonomiskās krīzes, jo tās nozīmē, ka mūsu veselības saprūs sistēmas cieši, jo īpaši Un uh, var gadīties, ka šis briesmīgais vīrus, šī šausmīgā epidēmija radīs uh, kaut kādus citus fenomenus, eh, piemēram, rasismu uh, un naidu vai bailes no šīm te ļoti trūcīgajām valstīm un to iedzīvotājiem. Un tāpēc mums ir jābūt modriem Mums ir jāmācās no uh, pagātnes kļūdām. Jautājums, kāpēc viss sākās tik vēlu, kāpēc nebija pietiekoši solidaritātes ar šīm nabadzīgajām valstīm, kā būtu jārīkos un kas būtu jādara nākotnē. Paldies, un tagad došu vārdu Jākobs kundzei atbildēm. Es domāju, ka tas nav viegli atbildēt, vis, atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Nu, vispirms paldies eh, par eh, šiem te jautājumiem un izteiktajām bažām un komentāriem. Tie, protams, ir pilnībā attaisnojumi Sākšu ar pēdējo. Jā, 28 dalībvalsts, protams, jūs uztrauc, bet mani uztrauc 53 Eiropas reģiona valstis, kurā ir arī bijušās PSRS republikas un Dienvidā Austrum Eiropa, un mēs kopā sadarbojamies visos šajos jautājumos. Es valstu uh, Uh, vadu darbu Eiropas reģionā, un mēs turamies Kopenhāgenā, un daudzi mani darbinieki strādā uz vietas Rietum Āfrikā. Un mans uh, kolēģis uh, strādā Gvinējā pēdējās nedēļās, un mums no viņa ir, tā teikt, tieša informācija. Tā kā tas, ar ko es ar jums uh, Eh, dalījos nenāk no ziloņkaula torņa Kopenhāgenā, bet tieši no epidēmijas izplatības vietas. Es jau teicu, Eiropā ir mazs izplatības risks, Eiropa ir gatava, bet mēs varam mācīties no katra gadījuma, arī no Spānijas gadījuma, un raudzīties, kas būtu jādara papildus. Kā es jau teicu, daudzos savos iepriekšējos uh, komentāros. Uh, tikko uh, eh, ir kaut kāda taupības pasākumi, kas tiek realizēti kādā valstī. Pirmā uh, joma, kas tieši ir sabiedrības veselības joma. Mēs šobrīd tērējam apmēram 3% eh, sabiedrības veselības vajadzībām promo, uh, prevencijai, promocijai un tā tālāk. Un viena no jomām, kurā Eiropas parlaments un arī ENVI komiteja varētu mums palīdzēt, ir uh, pārliecināties eh, par to, ka mēs eh, vairāk strādājam pie prevencijas un informēšanas un eh, sagatavojam labāk Eiropas valstis, aizpildām tukšās vietas, zināšana trūkums. Šodien tā ir ebola, mm, pēc tam var nākt kaut kādi citi vīrusi no Āzijas un tā tālāk. Nu, tā kā tas viss ir uh, Tā visam jābūt gatavam. Nu, lūk, šū bija viena no tām lietām, kas ir jāpaturprātā. Es piekrītu, ka mums ir jākontrolē eh, un jānovērš šis, eh, šī epidēmija izcelsmes vietā eh, šis darbs joprojām turpinās, un mums joprojām ir jāturpina pātrināt startautiskos pūliņus, lai nodrošinātu, ka visas vajadzība, kas ir paredzētas ANO un PVO e, ceļu kartēs, tiek izpildītas. Mums ir vajadzīgs vairākas startautiskas palīdzības, mums ir vajadzīgs vairāk darbinieku, pašlaik to tikai 150, ir vajadzīgs apmācīt arī vietējo personālu un tā tiešām ir humāna krīze, nepieredzēta ārkārtas situācija, ar kādu mēs sastopamies, un tieši tāpēc ne tikai PVO uh, eh, uzņēmusies līderu vadību uh, sabiedrības veselības jautājumus, bet arī ANO ir iesaistījusies. Mēs esam sastapušies ar kultūras jautājumiem, uh, piemēram, apglabāšanas bēru tradīcijas, Tātad, kā nodrošināt to, ka eh, bērs notiek droši, neapdraudot eh, bēru dālībniekus. Divas lietas ir ļoti būtiskas. Pirmā, mēs izolējam, ierobežojam slimības eh, izplatību trijās skatajās valstīs un sniedzam ārstēšanu tiem, kas ir saslimuši. Uh, un mums vajag vietējo sabiedrību iesaistīšanos un uh, personālu. Atbildot uh, eh, Rivāzija kundzei, mēdījos tiešām šis jautājums ir izskanējis, vai mēs par vēlu rēģējām, mēs un ANO. Nu, es gan gribu teikt, ka nē. Uh, tas, ka mēs paziņojam ārkārtas situāciju 8. augustā, uh, saskaņā ar startautiskajām eh, veselību, startautiskajā veselību tiesību aktiem. Martā mēs to jau paaugstinājām. Tātad mēs rīkojāmies tā, ka eh, to prasa uh, normas, tātad vispirms izziņu, izziņojot ārkārtas stāvokli, tad paceļot to līdz noteiktam līmenim, tad vēl tālāk uz priekšu. Uh, Un uh, faktiski mūs arī kritizē tad, ja mēs uh, it kā bez iemesla uh, kaut ko paziņojam. Mēs neesam nekādi komunicētāji PVO, bet mēs paziņojam 8. augustā um, šo te ārkārtas stāvokli mm, saskaņā ar to, ko mums prasa starptautiskie tiesību akti un prasa, lai ģenerāldirektors to darītu. Mums, protams, ir jāveic izvērtēšana, un tikko mēs eh, spēsim ierobežot eh, un tikt galā ar eh, šo te epidēmiju, mēs, protams, sāksim analīzi. Jā, es zinu, ka PVO ir tiek kritizēta, ka mēs reizēm par agru esam izsludinājuši epidēmiju, saukuši vilku, ka tas vēl nav bijis ne tuvu. Uh, un tad mēs esam uh, smagi kritizēti par to, nu, bet mēs veicām analīzi un tagad mēs darīsim tāpat, mēs vēlamies fokusēties un koncentrēties, lai risinātu epidēmijas situāciju. Daži no jautājumiem kas izskanēja un uz kuriem vēlētos atbildēt. Paldies, ka uzdevāt šos jautājumus. Jā, protams, jākoncentrējas Rietumāfrikas valstīm, un to mēs arī darām. Taupības režīms nedrīkst būs par iemeslu sabiedrības veselības pasākumu eh, apmēru samazināšanai. Un tālāk jūs arī jautājāt par uh, donoru valstīm par līdzekļiem, kas tiek nosūtīti uz Āfriku. Nepietiek investēt tikai programmās un uh, vakcīnās, jāstiprina arī veselības aprūpas sistēmas. Nu, problēma, protams, bija arī pilsoņu karš, kas mm, ir vainājis šīs te valstu infrastruktūras un arī uh, Veselības aprūpas sistēmas daudz ir atstājuši šīs valsts, viņi tikko ir sākuši šīs sistēmas atkal uh, būvēt no jauna, paralēli cīnoties pret ebolu, tā kā tuvākie gadi būs patiešām izaicinājums, lai tiktu galā ar šo situāciju un atjaunotu visas šīs sistēmas, bet tas mums viss jādara kopīgu mm, pūliņu rezultātā. Vai Eiropas Savienības loma? Es domāju, ka Eiropas Savienība ir spēlējusi ļoti pozitīvu un konstruktīvu lomu divos veidos. Uh, daļēji aizsargājot Eiropas Savienības pilsoņus, bet arī sniedzot atbalstu Rietumā Afrikai. Tad, kad mēs runājam par ES pilsoņu aizsardzību, vēlētos atbalstīt kolēģi teikto, ka regulārs tikšanās, kurās būtu iesaistīts visas atbildīgās organizācijas, ir ļoti svarīgas un arī Itālijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir spēlējusi eh, pozitīvu lomu, eh, lai, piemēram, organizētu ārkārtas eh, tikšanās veselības ministriem, kas lēm par to, kas ir nepieciešams, vai skrīninga pasākumi nepieciešami, vai mm, veiktie pasākumi ir pietiekami, un arī komisijas tikšanās ar veselības padomi un arī mani, apspriežot, vai uh, šīs te mm, pasākumi, kas tiek veikti, ir pietiekami vai nē. Eiropas Savienības valsts spēlējuši būtisku lomu arī mm, sniedzot finansiālu atbalstu ANO un uh, PVO ceļu kārtas pasākumu īstenošanā, un pagājušā sanāksmē es pareizi atceros, Jau 180 miljonu Eiropas Savienības valstis ir veltījušas šo ceļu karšu pasākumu realizācijā. Protams, mums vajag vairāk gan naudas izteiksmē, gan kā personālu. Personāls ir ļoti svarīgs, vairāk naudas ir vajadzīgs arī uh, ārstēšanas centriem. Jūs uz ekrāna redzējāt, ka uh, bez tiem 15, kas jau ir izveidoti, jau 20 tiek veidoti un cerams, ka tiks pabeigt pietiekoši ātri. Un tas eh, nodrošinās 500 gultu um, papildus jau esošajām. Tā kā e, svarīgi ir arī nodrošināt papildus personāla resursus, bet mums ir jā. Ja, nodrošina situācija, ka uh, personāls, ja gadījumā viņiem rodas eh, nepatikšanas, ja viņi inficējas, tad viņiem ir jānodrošina atgriešanās, ārstēšana tā tālāk. Kaut gan vieglāk būtu, ja augsta līmeņa aprūpa varētu nodrošināt turpat uz vietas, bet ja mēs uh, Rietumā Afrikā palielināsim savu klātbūtni un kvalitīvu kapacitāti, tad varēsim nodrošināt šo te uh, palīdzību arī uz vietas. Medikā, medicīniskā evika, evakuācija līdz šim ir bijusi ļoti svarīga, bet, nu, nepieciešami pēc tās varētu arī samazināt, vismaz pamazām. Un tad vēl daži jautājumi. Viena lieta, ko gribēju minēt, vakcīnas. Daudzi pieminēja vakcīnas. Un kā es teicu, pagaidām mēs paļaujamies uz uh, sabiedrības veselības pasākumiem, jo citu ārstēšanas metožu nav un nav arī vakcīnu. Bet eh, zinātniskā izpēte notiek, pētniecības darbi notiek, eh, izstrādāt vakcīnas, jo līdz šim tā nebija, kā jūs zinat, komerciālu uh, stimulu nebija. Un šis ir vēl kāds jautājums, es zinu, zinu, man tūlīt jābeidz. Uh, Bet šis ir vēl kāds jautājums, kurā es gribētu e, jūs lūgt, lūgt jūs komitejas atbalstu, nodrošināt, lai visām rētajām slimībām, ar ko cieš e, visvairāk nabadzīgās valstis, lai būtu kaut kāds mehānisms, kas varētu turpināt pētījums, jo parasti tas nonāk sabiedrības uzmanības lokā tikai tad, uh, kad uh, tas tieši sāk ietekmēt attīstītās valstis. Uh, kliniskie pētījumi vakcīnām pašlaik tiešām ir pirmajā fāzē, runājot par šo vakcīnu nekaitīgumu. Tas ir svarīgs jautājums. Otrajā raundā mēs eh, skatīsimies, pētīsim vakcīnu iedarbīgumu, un daži no tiem uh, kas ir bijuši inficēti ar informētu piekrišanu, piekrituši, ir piedalīties vakcīnas izmēģinājumos, un to var, vakcīnu varēs izplatīt, ja viss eh, noritēs labi. Un tad ir jāvienojas par kritērijiem, kurš tad to vakcīnu dabūs, tad, kad tā būs pieejama vēlētos arī runāt par citiem jautājumiem, par migrāciju, arī, protams, tas ir svarīgs aspekts. Mēs eh, daudz strādājam ar Dienvidu Eiropas valstīm, kas uh, uzņem visvairāk eh, migrantu no trīs ebolas kartajām valstīm. Un, protams, ka šī ir tēma, pie kā ir jāstrādā kopā, lai rastu veidu, kā nodrošināt to, kā mēs eh, risinām migrantu problēmas, bet no ebolas viedokļa raugoties es nu, negribētu uh, veikt kādus papildus pasākumus, sākt viņus papildus, kon, uh, papildus kontrolēt uh, migrantus un tā tālāk. Attiecīgiem profilaks pasākumiem jābūt uh, attiec, izpildītiem pret visiem, kas ierodas no skatiem reģioniem Eiropā. Mēs, protams, izvērtēsim. Uh, um, arī jūsu izteiktos aizrādījumus. Jā, mums ir jāstiprina veselības aprūpas sistēmas Afrikā, tas ir svarīgi. Arī uh, ar citām slimībām saistītās programmas ir jāintegrē un varbūt jātīsta kapacitāte, kuras Eiropa varbūt pietrūkst, bet Eiropas Savienībā faktiski visas kapacitātes ir pietiekamā daudzumā, ja tā nonāk visās dalībvalstīs. Es teiktu, ka Eiropas pūliņi ir bijuši pietiekami, protams, ka vienmēr var darīt vairāk, bet, lai aizsargātu ES pilsoņus, eh, pasākumi ir veikti. Runājot par Rietumu Āfriku, vēlos eh, aicināt Eiropas valsts, ieskaitot Eiropas Savienības valstis, sniegt vairāk atbalsta ceļkats pasākumu īstenošanai jo jautājumu bija tik ļoti daudz, es cenšos tiem visiem atbildēt. Nu, vispār e, pozitīvi vērtē Eiropas e, mm, ieguldījumu runājot par medījuma gaļa, tāda savaļas dzīvnieku gaļas e, patēriņu. Jo, zinat, cilvēki ir ļoti nabadzīgi, un ja cilvēki tiek izolēti, viņiem vienkārši nav pārtiks. Uh, tā kā arī pārtiks apgāde ir jānodrošina, un tam ir vajadzīgi papildus resursi, kā piemēram elastīgs finansējums, un mums arī jāapgādā šie cilvēki ar pārtiku. And then I will stop on the flu. There are lots of uh, false alarms. We recently had a major global meeting. Nesen mums bija arī Azerbaidžānā pasaules līmeņa tikšanās Mm, viņi vēl. Eh, eh, un tad eh, tur viņi vēlējās palīdzēt, un tad tur tā kā bija infekcijas gadījums, izrādījās, ka tas ir malārijas gadījums, un tagad atkal nā grīpas sezona, atkal ir nepieciešams vakcinēties, lai samazinātu šo te, nu, maldīgas trauksmes situācijas, kad uh, cienījumie delegāti minēja, visu uzmanību tiek tieši pievērsta ebolai un pārāk maz visām citām slimībām, piemēram, droša grūtniecība, māca un bērna aprūpe un tā tālāk un ļoti maz kapacitātes atlicis, eh, lai tiktu galā ar visām citām veselības problēmām. Es atvainojos, ka izteicos tik gari un atvainojos, ja neatbildēju uz visiem jautājumiem, bet, nu, es darīju, ko varēju. Paldies, vēlētos pateikties. Um, Jākabs kundzei un gribētu teikt, ka tulkojums ar šo brīdi beidzas. Ja ir nepieciešams, varētu dot vārdu arī komisijai, un komisija negrib runāt, aģentūra arī nē. ECDC, jūs varat atbildēt uz jautājumu. In Europe to zero. That's just to isolate West Africa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 Un šo pēcpusdienu tiksimies uz mūsu sanāksmes otro daļu.